Buenas tardes. Labdien! Labdien visiem, dārgie kolēģi! Good afternoon. We're about to get started. Labi, tad sākam. Tātad pirmais mūsu šodien izskatāmais jautājums ir dienas kārtības pieņemšana. Tātad es ierosinu, ka mēs pieņemam darbu kārtību ar šādiem grozījumiem. Devītajā punktā Koelio ziņojums par Schengens informācijas sistēmas eh, pievienošanu Bulgāriju un Rumāniju. Tas būs eh, atkarīgs eh, no referenta ierašanās laika sakarā ar pārtraukumiem lidojumu grafikā. Un desmitais punkts - piekļuve dokumentiem Es ierosinātu atlikt šo jautājumu uz nākamo Libe komitejas eh, sēdi, eh, jo tad būs pieejams ziņojuma projekts visās oficiālajās valodās. Ja nevienam nav iebildumu, tad pieņemam manis minētos grozījumus. Ķeramies pie otrā darba kārtības punkta priekšsarētāja paziņojuma. Tātad es vēlētos paust savu gandarījumu ar rezultātiem, kas bija Libe delegācijai uz Savienotajām valstīm. Ziņojums eh, par šo komandējumu uz Vašingtonu tiks drīzumā jums visiem izsūtīts. Mums bija ļoti auglīgas diskusijas un domāju, ka mūsu darbs ļaus Eiropas parlamentam vēlāk arī pieņemt oficiālu svarīgu rezolūciju, kur mēs uzskatām par ļoti interesantu. Runa, kuru teica um, ASV viceprezidents Joe Bidenis iepriekšējā nedēļā. Un, kā jūs visi to zinat, pirmā saruna kārta ar ASV par nākotnes TFTP nolīgumu notiks šodien un rītdien. Rainkants Pēpkungs, komisijas direktors, 12. maijā ziņos politiskajām grupām par pirmo sarunu kārtu rezultātiem par TFTP. Līdz ar to mums būs arī atsevišķi šāda iespēja pārunāt to visu ar komisāru Malmstrēmu mūsu nākamajās sanāksmēs. Šobrīd mēs varam pāriet pie trešā darba kārtības punktu. Tā ir komisārs Malmstrēmas sniegta prezentācija, atskaite Eh, par nesen paveikto un pašreizējo komisijas darbu viņas atbildības jomā kopš eh, jaunās komisijas iecelšanas. Eh, komisāra Malmstrēma lūdza šo komiteju organizēt viedokļu apmaiņu par jautājumiem, kas saistīti ar viņas atbildības jomu, un mēs esam gatavi viņu uzklausīt. Un pēc tam dosim iespēju deputātiem uh, izteikt komentārus un apmainīties viedokļiem. Malmstrēms kundz lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, ehm, godātie deputāti. Man tiešām liels prieks būt šeit. Kaut gan esmu ar jums jau tikusies, lielāko daļu no jums, visdažādākos. Uh, fórumos, dažādās komitejās, tā kā šobrīd man ir arī liels prieks, ka varu būt šeit, un ceru, ka tā nebūtu nebūs pēdējā reize, bet ka mēs varēsim regulāri tikties un uh, apmainīties ar viedokļiem. Uh, jaunā komisija strādā pilnvērtīgi šobrīd, visi mēs eh, komisijā, kā arī parlaments un padome. Uh, Mēs eh, mēģinām aptvert šo jauno situāciju saistībā ar jauno komisijas sastāvu, ar jauno Lisabonas līgumu stāšanos spēkā, un, protams, jūs kā likumdevēji, jūs, protams, tādus arī eh, atzīst visi. Es ceru, ka mēs visi kopā varēsim eh, strādāt arī ļoti efektīvi manā atbildības jomā. Un es domāju, ka mums šobrīd visiem, komisijai, parlamentam, padomē, ir jāvienojas par jautājumu būtību un jāatstāja varbūt mazāk uzmanību formālām uh, problēmām. Mums ir tik daudz jautājumu, ko mēs vēlamies atrisināt eh, šajā uh, eh, iekšlietu un tieslietu jomā, un ceru ar jums labi sastrādāties. Ar priekšsarētāju atļaujas sniegšu īsu pārskatu par to, kas ir jau paveikts, par to, kas tiek plānots vēl, un par atsevišķām problēmām, kuras ceru sagaidīt jūsu atbalstu nākotnē. Kā jūs zināt, Mēs ar eh, viceprezidentu pavisam nesen nācām klājā eh, ar rīcības plānu saistībā ar Stokholmas programmu, kurā ir diezgan plaši un ambiciozi mērķi noteikti mūsu pilnvaru jomā, un tur ir daudz ko darīt. Tas, protams, būs arī eh, atkarīgs un saistīts ar decembrī pieņemto lēmumu Un, protams, arī ņemsim vērā Eiropas pilsoņu pausto viedokli. Jūs, protams, saņēmuši šo rīcības plānu, cerams, ka arī ir jums iespēja bijusi to izskatīt, un es gaidu iespēju apmainīties ar viedokļiem ar jums par šo jautājumu šobrīd vai vēlāk. Pirmais mēnesis, eh, kopš eh, es strādāju, šobrīd jau trīs tādi ir bijuši mēneši eh, no brīža, kad es stājos amatā, tātad es jau Eh, paziņoja par vairākām lietām. Pirmkārt, eh, par rīcības plānu, par um, nepilngadīgām personām, kas ceļo bez pavadošajām personām. Tātad mums, protams, jāskarās, kā mēs varam šo sarežģīto jautājumu risināt kopīgi. Rīcības plānā ir noteikta nepieciešamība ieviest Eiropas Savienības kopēju pieeju, ņemot vērā bērnu intereses un arī uh, pamatiesību hartā, kā arī ANO bērnu tiesību konvencija noteiktās prasības ievērojot nacionālos instrumentus. Rīcības plānā tiek noteikts galvenās, uh, galvenie elementi - prevencija, identifikācija un eh, ilgspējīga risinājuma atrašana. Protams, ka tur ir nepieciešama papildus pasākumi, kas neaprobežojas ar imigrācijas politiku, bet arī risina migrācijas eh, cēloņus. Tā pašā laikā komisija pieņēma arī pirmo igadējo ziņojumu par imigrāciju un patvērumu meklētājiem. Šajā ziņojumā ir aprakstīts progress eh, kopš Francijas prezidentūras 2008. gadā paveiktā darba saistībā ar imigrāciju un patvērumu meklētājiem, un tāpat arī noteikti mērķi nākamajiem gadiem. Ir skaidrs redzams, ka dalību valsts ir panākuši zināmu progresu, Eh, tomēr eh, paliek vēl diezgan daudz arī, kas ir jāpaveic nākotnē. Viens no pirmajiem priekšlikumiem, kur eh, es izziņoju, ir at attiecībā uz Frontex aģentūru. Pirmkārt par viņu pilnvaru paplašināšanu, lai stiprinātu viņu administratīvo kapacitāti, lai viņiem būtu savs aprīkojums, un līdz ar to viņi būtu arī daudz neatkarīgāki operāciju koordinēšanā. Uh, Tādējādi mēs arī sti vēlamies stiprināt pamatiesību aspekts un tikko dalību valsts ir pieteikušās piedalīties šajā operācijā, tad viņiem ir arī jāpiedalās tajā. Uh, tāpat es ceru, uh, ka arī turpmāk mēs varēsim uh, kopā ar Buzutilku, un kā es saprotu, kurš ir referents par šo jautājumu, sadarboties. Par SIS-2 un visu informācijas sistēmām es saprotu, ka te referents ir aizkavējies. E, mums ir ļoti laba sadarbība bijusi. Tātad mums ir e, tā saucamais milestone e, pirmais tests jau noticis par SIS-2 informācijas sistēmu. Un 23. aprīlī jau bija padomas sēde, un šobrīd mums ir nepieciešams pilnvērtīgi koncentrēties uh, uz e, šo jautājumu. Tāpat mēs arī ceram pēc divām nedēļām budžeta apsvērums dzirdēt padomē. Un šobrīd eksperti strādā aktīvi, lai pabeigtu visus darbus, lai varētu uh, veikt milestone 2 otro testu. Un tikai tad, kad šie soļi tiks pabeigti, tikai tad mēs varēsim apstiprināt uh, laika grafiku un budžetu. Cerams, līdz jūlija beigām, ja nē, tad pats vēlākais oktobrī. Kas attiec uz visu eh, šo sistēmu? Uh, Tad mums bija aizkavēšanās 2008. gadā, tomēr šogad viss atsākās aprīlī, šobrīd rezultāti ir pozitīvi un komisija ir pārliecināta, ka galvenie darbu veicēji varēs sekmīgi līdz māja beigām pabeigt šo testēšanas posmu. Mēs centīsimies arī informēt, cik iespējams, šo komiteju par sasniegto progresu un veikto ļoti atklātā un pārskatāmā veidā. Tāpat es esmu ļoti gandarīta, ka varu varēju marta beigās eh, stādīt jums priekšā eh, priekšlikumu cīņai ar cilvēku kontrabandu un eh, cīņu pret bērnu seksuālu izmantošanu, bērnu pornogrāfiju. Tie ir briesmīgi noziegumi, uh, Kas, protams, ka Eiropas Savienība nevar klusēt šādos jautājumos. Mums ir nepieciešams daudz stingrāks tiesiskais ietvars, daudz smagāki sodi par šādiem pārkāpumiem, un to mēs arī centīsimies panākt. Es zinu, ka šeit jau ir bijusi šajā komitejā pirmā viedokļa apmaiņa, un es eh, Ceru, ka nākotnē mēs varēsim arī veiksmīgi atrisināt e, grūtības šajos jautājumos. Tagad par nākotnes prioritātēm īsi. Vispirms par e, migrāciju. Kā jūs zināt, e, globalizācija ļauj cilvēkiem meklēt iespējas citās valstīs, kur ir arī atsevišķas problēmas saistībā ar cilvēku mobilitāti un ir skaidrs, ka migrācija var nes ne tikai negatīvus, bet arī pozitīvus rezultātus. Un E, potenciāli tās, tā var kā process palīdzēt Eiropas Savienībai tās tālāk attīstībā. Drīzumā es nākšu klājā ar jauniem priekšlikumiem par sezonas darbiniekiem un tāpat arī e, par par to, ka mēs var, varētu uzlabot uh, konkurētspēju ekonomikas jomā gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Tā skaitā saistībā ar Eiropa 2020 gadam stratēģiju. Tāpat, joprojām par migrāciju runājot, viens no mērķiem, ko es jau sākotnēji paudu savā uzklausīšanā, bija tas, ka es vēlējos stiprināt solidaritāti starp dalību valstīm Eiropas Savienības iekšienē. Uh, un vairāk pasākumu jau ir šai nolūkā īstenoti. Tomēr atsevišķas dalību valstis saskarās ar nopietniem, nopietniem šķēršļiem savās patvērumu e, sistēmās, līdz ar to mēs e, izvērtējām ļoti rūpīgi e, pilotprojektu Maltā. Un, pamatojoties uz šo izvērtējumu, mēs tad skatīsimies, vai šādu projektu var uh, pārvērs no pilotprojekta par tādu regulāru pasākumu. Tālāk par vīzām Kā jau es ziņoju savā uzklausīšanā, tātad mēs analizējām progresu Albānijā un Bosnijā Hercegovinā, lai pārbaudītu, vai ir iespējams atvieglot vīzu režīmu, un tā ir viena no prioritātēm, un pēdējos nedēļās mēs pie tā esam ļoti daudz strādājuši, un de detalizēti es par to jau ziņoju pirms divām nedēļām šajā komitejā. Šobrīd mans dienas sagatavo priekšlikums likumdošanas aktiem, un ar to es nāku klajā pavisam drīz jau. Kā jau es solīju, Jūlijā nākšu klajā ar eh, paziņojumu par galvenajo sasniegto Eiropas Savienības līmenī cīņā ar terorismu un arī norādīšu uz dažām būtiskākajām problēmām šajā jomā. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es zinu, ka parlaments jau ilgstoši ir aicinājis veikt šādu darbību un to mums ir nepieciešams izdarīt pirms mēs nākam klajā ar priešlikumiem jauniem pasākumiem. Uh, Protams, ka cīņa ar terorismu ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies Eiropas Savienībā. Mēs eh, komisijā šobrīd gatavojam paziņojumu par iekšējo drošības stratēģiju, kur varētu pieņemt rudenī. Tā balstīsies uz eh, esošo stratēģiju, kuru pieņēma iekšlietu un tieslietu padome februārī, un tad uh, uz tā pamata mēs arī virzīsimies tālāk. Uh, tajā ir noteikti galvenās identificētās uh, briesmas vai draudi un ko mēs varētu darīt, lai cīnītos ar šiem riskiem, kā mēs uh, varam aizstāvēt savus vērtības, savus pamatprincipus un tā pašā laikā aizsargāt arī personas datus. Uh, virzoties uz priekšu šādu draudu noteikšanā saulaicīgi un arī reaģējot uz tiem. Un es, protams, labprāt sagaidīšu arī no jums ieguldījumu šajā jautājumā. Priekšsarētājs jau pieminēja TFTP pārunas. Kā es zinu, tad daļa no jums ir tikko atgriezusies no delegācijas uz Vašingtonu. Un ceru, ka daudz ko esat arī uzzinājuši. Protams, ka es ņemu vērā jūsu pagājušā nedēļā pieņemto rezolūciju par šo jautājumu. Mums Eh, bija arī eh, iespēja to apspriest iepriekšējā eh, aprīļa sesijā Strasbūrā, kur, diemžēl, nevis no jums varēja ierasties. Hannes Pašot kundze referenti par šo jautājumu. Un, manuprāt, padomes pilnvaras, kas nav pilnībā pieņemts, jo apvienotā karaliste bija iesniegus parlamentāru iebildu, Ehm, mēs šobrīd turpinām eh, pārunas eh, neformālā līmenī ar ASV, lai pēc iespējas ātrāk atsākt šīs oficiālās pārunas. Protams, ka sarunas būs ļoti grūtas, bet, eh, kā es to esmu jau vairāk kārt solījusi, esmu gatava nākt uz parlamentu un tikties ar referentu un ziņot nekavējoties par progresu. Tā pašā laikā, jūs, kad jūs balsojat par TFTP rezolūciju, jūs balsojat arī par eh, pasažieru datu reģistra, PNR rezolūciju, un tas uh, skar visu datu apmaiņas sistēmas un personīgiem datiem, bet eh, šī PNR, protams, ir ļoti svarīga daļa. Manuprāt, parlamentam ir bijusi ļoti konstruktīva pieeja Un es drīzumā nākšu klājā ar veselu paketi par PNR. Tātad pirmkārt jau paziņojums par ārējo stratēģiju Eiropas Savienībai šai pasažieru datu reģistru jautājumā, tālāk ar divām eh, direktīvām par eh, vienošanos ar ASV un Austrāliju šajā jautājumā, un tāpat arī direktīvas par jauno vienošanos ar Kanādu kā arī par jauno komisijas eh, priekšlikumu šajā jautājumā. Mēs strādājam ļoti aktīvi pie šiem dokumentiem un ceru, ka varēšu to eh, iesniegt komisijai un pēc tam arī jums, cik ātri vien iespējams. Un visbeidzot, noslēgumā priekšsarētāji kungs es vēlētos eh, atzīmēt vairākas sarežģītas lietas, pie kurām mums jāstrādā ir kopā tuvāko nedēļu laikā. Un ar to es domāju visu, kas saistās ar patvērumu meklēšanu paketu un vienots atļaujas uh, Um, apstiprināšanu. Uh, tātad šī kopējā Eiropas patvērumu meklētājs sistēma, tā ir jābūt uh, taisnīgai, un uh, tā ir viena no prioritātēm jau vairākas gadus, jo tas nav pieņemams, ka Eiropā, tur, kur mums ir tik daudz kas kopīgs, šīs iespējas saņemt patvērumu katrā dalību valstī ir tik atšķirīgas, un tas nav pieļaujams. Tāpat nav arī eh, pieejams, ka patvērumu meklētāji pret viņiem izturās ļoti eh, atšķirīgi dažādās dalību valstīs. Un, kā jūs zinat, eh, bija jau pirms vairākiem gadiem šādi mēģinājumi noteikt standartus vienotus patvēru meklēšanas sistēma, un es pateicos parlamentam par atbalstu šim priekšlikumam. Mums ir arī vienošanās par Eiropas patvēru meklēšanas biroju izveidi un eh, vēlos pateikties Lamberts kundzei par paveikto šai jomā, bet vairāk priekšlikumu šajā paketē ir samērā grūti. To zinu gan es, gan arī apzināties jūs, un es domāju, ka katrs elements šajā eh, patvērumu paketē ir neatņemams elements un sastāvdaļa šajā patvērumu sistēmā. Mums ir jākoncentrējas uz pašiem būtiskākajiem elementiem, jāskatās, kā tos var savienot Mums jau ir bijusi prezidentu eh, pāruns ar eh, ienākošo Beļģijas prezidentūru, kas tulīt eh, sāks savu darbu, un mēs skatāmies, kā mēs varam panākt kādu progresu šajos ļoti sarežģītajos jautājumos, un skatīsimies, kā tas izdosies. Tālāk par pārcelšanos. Tas, protams, ir arī ļoti sarežģīts jautājums, Mēs eh, varam Eiropas Savienībā darīt daudz ko vairāk, lai palīdzētu cilvēkiem, kas ir bēgļu statusā, pārcelties uz citu dzīves vietu, un mums ir jāizveido tāda priekšlikums šādas eh, vispārējais Eiropas Savienības pārcelšanas eh, vai pārceļošanas programmas izveidēji, un eh, šobrīd dažādas eh, procesuālas problēmas kavē ātru šādu priekšlikumu pieņemšanu, un šis ir pirmais eh, solis, kas koncentrējās uz finansiālu atbalstu Eiropas bēgļu fonda ietvaros, Un eh, ir Stokholmas programmā jau paredzēt vairāk šādas ambiciozas iniciatīvas un cerams, ka mēs varēsim atrisināt eh, šīs problēmas, eh, koncentrējot tieši uz priekšlikumu būtību, ar, saprotot nepieciešamību noteikt vienkāršus pasākumus, jo tikai tādējādi mēs varam nodrošināt arī drošu finanšu pārvaldi, kas neapdraudēs nekā Eiropas bēgļu fonda eksistenci. Protams, ja mēs neatradīsim risinājumu, tad visvairāk cietīs, protams, paši bēgļi, un tas tiešām eh, nav pieļaujams. Visbeidzot, eh, par vienoto atļauju priekšlikumu. Tas ir viens no jautājumiem, kas arī ir daļa no kopējās Eiropas eh, migrācijas politikas. Ierosinātā pamatdirektīva, kas nodrošinātu kopējas uzturēšanās un darba atļaujas uh, ieviešana ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Es plānoju strādāt ar jums kopā, cenšoties panākt vienošanos jau pirmajā lasījumā. Un direktīvai eh, plānots eh, ne tikai uzlabot migrājumu strādniekiem situāciju, bet arī eh, trešo valstu pilsoņiem, kas legāli uzturas Eiropas Savienības dalību valstīs. Tāpat arī par sezonas darbiniekiem, kas ir īpaši pakļauti riskam, nodrošināt viņiem uh, drošu statusu, aizsargāt viņu uh, drošību un veselību. Un tā ir iniciatīva no komisijas puses, ceru, ka jūs to atbalstīsiet. Tā kā priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi, mums ir ļoti ambicioza darba kārtība, un eh, tas, ko es uzskaitu, ir tikai tuvākajiem mēnešiem. Brūs, protams, vēl lietas. Es eh, tiešām sagaidu konstruktīvu sadarbību ar jums par šiem ļoti svarīgajiem jautājumiem. Paldies! Thank you, Commissioner Malmström. We have taken note. Paldies, komisārei Malstromai. Aptuveni 20 deputāti ir pieteikušies runāt, tāpēc es ierosinu katram atvēlēt divas minūtes, lai mēs varētu pabeigt šī jautājuma izskatīšanu saulaicīgi, bet vispirms eh, gribu teikt Koeljo kungs, kas ir eh, referents attiecībā uz Schengen zonas eh, paplašināšanu uz Rumāniju un Bulgāriju. Viņš nav šeit klātesošs, jo arī viņa reizi ir aizkavējuši Islandes vulkāna pelni. Viņš ir lūdzis komisijai sniegt pilnu tekstu novērtējuma ziņojumam attiecībā uz Rumāniju un Bulgāriju, lai parlaments varētu sagatavot savu atzinumu. Viņš arī ir lūdzis šo informāciju no padomis, taču pagaidām nav saņēmis šos dokumentus. Tāpēc eh, mē, mēs tā, mēs tagad turpināsim, dosim vārdu runātājiem, sāksim ar koordinatoriem un pēc tam būs vārds pārējiem deputātiem. Busutilkungs divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, paldies Malmstroms kundzei par to, ka jūs šeit ieradāties, bijāt pieejama un bijāt ļoti atvērta savos izteikumos. Pirmkārt par patvērumu pakotni es gribētu atgādināt, kā Eiropas parlaments pieņēma uh, šo patvērumu pakotni pirmajā lasījumā, pirmajā redakcijā aptuveni pirms gada uh, tas nav gandrīz pirms gada, bet tas ir pirms gada. Un uh, šīs pakotnes bloķēšana nenāk no mums, taču ir skaidrs, ka tad, kad mēs pieņēmām šo pirmo redakciju, mums bija skaidrs politiskās prioritātes, un mēs neesam gatavi no tām atteikties. Pirmkārt jau solidaritāte, un ar to mēs saprotam gan solidaritāti ar patvērumu meklētājiem, gan arī solidaritāti ar valstīm, kurās ierodas vairums patvērumu meklētāju un kurām ir grūti tikt galā ar šo cilvēku plūsmu. Līdz ar to mūsu prioritātes ir skaidrs un tās ir jārespektē vienmēr. Un uh, vēl attiecībā uz šo patvērumu pakotni es gribētu saņemt uh, skaidrojumu no jums, jo šķiet, ka daži šīs uh, komitejas locekļi arī domā, ka nav skaidrības par jūsu priekšlikumu par sezonas darbiniekiem, un tas var ietekmēt dosjē izstrādes laiku par vienotajām atļaujām. Tāpēc es vēlētos jūs lūgt vēlreiz paskaidrot. Es zinu, ka jūs to jau darījāt, bet norādiet lūdzu skaidri, kā jūs sniegsiet priekšlikumu par sezonāliem darbiniekiem pirms vasaras sākuma, jo jūsu paziņojumam būs ietekme uz, uz šīs komitejas darbu pievienotās atļaujas uh, dosie izstrādes. Attiecībos TFTP jūs jau zināt, ka šeit problēma ir ar datu masveida nodošanu. Mēs devāmies uz Vašingtonu, tikāmies ar ASV administrāciju, viņi ir gatavi sarunām un tostarp arī par sarežģītākajām problēmām, tostarp arī datu masveidu pārsūtīšanu. Mums vēl nav īsti skaidrs, kādas būtiskas politiskas pārmaiņas apsver pati Eiropas Savienība, lai ņemtu vērā šos būtiskos šķēršļus, kas ir mūsu priekšā, un lai pārvarētu šos šķēršļus. Respektīvi, vai Eiropas Savienība vēlas veikt dažas fundamentālas eh, politiskas izmaiņas, lai pirmkārt izvaidīt, izvairītos no datu masveida pārsūtīšanas, un ja neizvairītos, tad vismaz to ievērojami ierobežotu, jo mēs nevaram to lūgt darīt amerikāņiem. Visu beidzot runājot par bērnu seksuālu izmantošanu, Vai mēs varam iegūt komisijas skaidru nostāju par tīmekļu vietņu bloķēšanu? Man nav skaidrs, vai komisija vēlas, lai šīs e, tīmekļu vietnes tiktu bloķētas, piemēram, tādas vietnes, kurās ir e, ar pedofīliju saistīts saturs, vai arī komisija to nevēlas. Uh, Paldies! Es atgādināšu jūs, jums eh, pieturēties pie laika ierobežojuma, jo citādi mums būs grūti pabeigt eh, šo jautājumu saulēcīgi. Labrinīdis kungs! Jā, protams, saka priekšstādātais, es ievēroju, ka jūs lūdzāt vārdu, bet jūs darbojaties kā koordinators. Pēc vārds jums. Jā, paldies. Man ir divi jautājumi par Malmstrēms kundzes sniegto informāciju. Pirmkārt, jau saistībā ar sezonālajiem darbiniekiem jūs zināt, ka šī direktīva par vienoto atļauju ir cieši saistīta ar šo jautājumu, un tāpēc es lūdzu šo jautājumu uzskatīt par ļoti steidzamu. Otrkārt, par eh, tādu vispārīgo ietvaru migrantiem no trešajām valstīm. Vai, vai, vai jūs plānojat izstrādāt tādu vispārīgu ietvaru? arī attiecībā uz sezonāliem darbiniekiem. Tālāk par PDR pasažieru datu reģistriem. Vai jūs vēlaties arī pievērsties sarunām ar trešajām valstīm? Šobrīd runa par Kanādu un ASV. Kādi ir galvenie Eiropas Savienības puses elementi sarunām? Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Vēbers eh, kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāram par, komisārai par to, ka jūs šodien šeit ieradāties un par jūsu eh, teikto. Šķiet, ka, eh, ja runa par nākamā mēneša prioritātēm, tad es brīnos, kas tad ir jāgaida turpmākajos gados, jo tas ir ļoti tāds piesātināts saraksts, un man, man pašai būtu grūti noteikt prioritātes. Uh, Īsumā divi jautājumi. Tā kā iepriekš uzdotie jautājumi bija saistīti ar migrācijas problēmām, es vēlētos uh, saistībā ar sadarbību, kas mums ir ar trešajām valstīm, eh, jūs lūgt, un te es runāju arī par atpakaļ uzņemšanas līgumiem. Mēs šo, šobrīd runājam par tādu veidu līgumu ar Pakistānu, bet eh, te varētu runāt arī par Lībiju. Kā komisija varētu nodrošināt to, ka turp sūtīto cilvēku cilvēktiesības tiks ievērotas, kā šīs valstis izturēsies pret tiem, kas eh, dosies caur tām tranzītā? Jo, manuprāt, divu dažādu iestāžu izveidošana ministrs cilvēktiesību jautājumos vai īpaši diplomātiskā struktūra vienība ar to vien nepietiktu. Uh, Un, protams, te ir runa par cilvēkiem, un mūs šīs problēmas satrauc. Mans otrs jautājums ir saistīts ar Eiropas, ar Eiropas prokuroru nākotni, un runājot par Stokholmas rīcības plānu. Ir norādīts, ka ar uh, ar šo jautājumu nodarbosies Eirodžast, bet eh, es, man bija jautājums par grafiku. Protams, ir jācīnās ar noziedzību, ar pārrobežu noziedzību, ir vajadzīgi kriminālie procesuālie standarti Eiropā, un tur būs jāņem vērā arī eh, cilvēktiesības, bet eh, kā jūs plānojat turpmāk, arī turpmākajos gados strādāt pie šiem jautājumiem? un kad, kad īsti mēs eh, nonāksim pie kaut kā, ko varētu saukt par eh, Eiropas eh, prokuroru. Paldies, Albrehta kungs. Jā, paldies. Man ir divi īsi jautājumi, un proti, pirmkārt, saistībā ar vispārīgo datu aizsardzības līgumu transatlantiskajā kontekstā. Uh, Kāds tad ir laika grafiks eh, šeit? Mm, proti, eh, kad, eh, kad, kad, ir, kad ir plānoti pirmie pasākumi un kad jūs plānojat pieņemt šo vienošanos? un arī attiecībā uz pašreizējām sarunām par TFTP vienošanos un par PDR vienošanos. Otrais jautājums ir par par pašreizējo drošības pasākumu izvērtēšanu, kad arī šajā jomā tiks veikti eh, konkrēti pasākumi attiecībā uz konkrētiem drošības un eh, policijas tieslietu pasākumiem Eiropā. Un, eh, jā, par to es arī gribētu jautāt, un arī kad tas notiks. Un runājot arī par datu saglabāšanu. Proti, kad, kad eh, kāds izskatās laika plānojums arī attiecībā uz eh, direktīvu šajā jomā. Paldies, eh, Tavares kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Īsumā par Swift. Es ceru, ka turpmākajās sarunās mums, mēs būsim gana drosmīgi, lai nāktu klajā ar eh, tālajošām idejām no savas puses, lai ievērojami grozītu šo vienošanos. Pēc mūsu Vašingtonas eh, delegācijas mani bažīgu dara tas, ka Eiropas eh, rīcības sākuma, sākuma robeža ir pārāk tuvu ASV galīgai robežai. Un uh, Es ceru, ka mēs eh, varēsim eh, turpmāk varēsim veikt šīs darbības Eiropas pusē un nevis uh, uzticēt šos pats pasākums ASV. Runājot par pārcelšanos, Eiropas parlaments uh, ir apņēmies strādāt pie šī jautājuma, uh, arī šodien mēs eh, par to runāsim. Mēs vēlamies palīdzēt komisijai iestāties par šo ideju gan šeit, gan arī mūsu pašu valstīs un politiskajās grupās. Mēs eh, balsojām par abiem ziņojumiem par pārcelšanu, 95% dalībnieku teica jā. Un un eh, te, te ir virknē procesuālu argumentu. ne referents, ne ēnu referents. Viens pats nenāca klajā ar šiem argumentiem, jo ir skaidrs, ka pārcelšana ir svarīgs reģionālās politikas aspekts. Tie nav tikai eh, tādi ieviešamie pasākumi, bet, kā norādīja mūsu juridiskais eh, dienests, te ir arī virkni citu apsvērumu. Un, manuprāt, diez vai mēs varēsim. Mums ir, mums ir konstruktīvi jāstrādā, lai mēs varētu pātrināt šīs uh, procedūras. Paldies, runātājs. Priekšsēdētājs kundze, kungs komisāri, jūs runājāt par mm, par legālo migrāciju. Un es gribētu jautāt, vai šobrīd komisijā notiek kādas debates par, par masveida emigrāciju, par uzņemšanas iespējām jaunas migrācijas gadījumā, vai jūs esat ņēmuši vērā bezdarba problēmu? Un te ir runa par 25 miljoniem bezdarbnieku Eiropas Savienībā, vai mēs uh, vai mēs nodrošināsim la, darba vietas migrantiem un neņemsim vērā lūkšos bezdarba skaitļus, vai ir kāda politika plānota šajā sakarā? Un kā būs ar cilvēkiem, ar kvalificētiem cilvēkiem, vai mēs tādus aicināsim ierasties Eiropā, vai arī te būs runa par nekvalificētiem darbiniekiem? Un vēl viens jautājums par eh, nolīgumu ar Turciju, par, eh, par atpakaļ atgriešanu. No Turcijas nāk ļoti daudz nelegālo migrantu. Un Turcija ir pretojusies idejai par šādu atpakaļ atdošanas nolīgumu. Vai ir panākts kāds progress šajā jomā, vai jums ir kādi plāni? Jā, paldies. Eh, šī bija pirmā jautājuma kārta. Malmstroms kundze, varbūt jūs vēlētos eh, vispirms atbildēt uz šiem jautājumiem, vai uzklausīsim vispirms eh, deputātu jautājumus un tad turpināsim. Priekšsēdētāja kungs, ja jūs neiebilstat, varētu atbildēt uz šiem pirmās kārtas jautājumiem. Uh, jo varbūt tādējādi es atbildēšu uz eh, jautājumu, ko vēlas uzdot arī kāds no deputātiem. Par Buzutil kunga jautājumu. Jā, protams, eh, patvērumu meklētāju pakotnē ir, ir arī padomas problēma. Tā, tā ir, tā ir no, darbs pie tās ir nobloķēts, mums ir vajadzīgi radoši risinājumi, kuros mēs varētu īstenot savas prioritātes un uh, pievērsties eh, tam, kas sagādā mums bažas. Protams, ka darbs pie tā ir bloķēts, un šī situācija nepatīk ne komisijai, ne parlamentam. Un mums ir jāraugās, kā mēs varam turpināt strādāt eh, pie šī jautājuma, un mēs priecāsimies par radošām idejām. Sezonas darbinieki, jā, šīm jautājumam pievērsīsimies pirms vasaras sākuma, varbūt jūnijā, runājot par datu masveida pārsūtīšanu Visa SWIFT koncepcija paredz eh, datu masveidu pārsūtīšanu, tāpēc eh, ar pašreizējiem noteikumiem mēs nekā nevaram apiet šo aspektu. Mums vajadzētu veidot kaut ko pavisam jaunu, lai to apietu, bet tas ar pašreizējām pašreizējo pieejamo laiku nav iespējams, bet mēs varam runāt ar ASV pusi par to, kā ierobežot datu masveidu pārsūtīšanu, Lai tā būtu mērtiecīgāka un optimālāka, tās būs ļoti sarežģītas sarunas, bet mēs esam apņēmušies tās vēst. Runājot par tīmekļa vietņu bloķēšanu, ar komisijas atbalstu es esmu ierosinājis šādu lietu, un, protams, tas ir komisijas priekšlikums, nevis tikai mana ideja. Dalību valstīm vajadzētu jau pašā saknē ierobežot uh, nelegāls materiāls tīmekļa vietnēs, un te es tikai, nerunāju tikai par pornogrāfiskiem materiāliem, bet nelegāliem materiāliem vispār, un tas var būt grūti, jo šīs vietnes bieži vien atrodas serveros citās valstīs. Mēs ierosinām, lai dalība valstis papildus tam, ka noslēdz piekļuvi šīm tīmekļa lapām, pieņemtu pasākumus, kā to dara jau 10-11 dalībvalsts Eiropas Savienībā, proti sadarbotos ar policiju un citiem dienestiem, lai bloķētu tīmekļu vietnes saistībā ar bērnu pornogrāfiju. Te nav runa par interneta piekļuvas ierobežošanu kopumā, par to bija debata blogosfērā dažādās valstīs, bet gan par konkrētām tīmekļu vietnēm. Tas daudzās valstīs tiek darīts jau 5-6 gadus, un mēs ierosinām paplašināt šo bloķēšanas jomu, jo slēgšana ir efektīvākā lieta, ko mēs varam darīt. Sezonālie darbinieki, jā, šī problēma būs aktuāla, runājot par vispārējo migrantu ietvaru, tas ir paredzēts Stokholmas programmā. Pēdējā ir ar trešajiem valstīm. Manā rīcībā pagaidām vēl nav šo kritēriju. Es vēlētos eh, runāt, parunāt ar referentu, Intveldu skundzi arī ar ēnu referentu, jo ir jāizstrādā kopīgi kritēriji visiem nolīgumiem ar trešajām valstīm. Uh, padarīt šos nolīgumus nedaudz atšķirīgus atkarībā no valsts, bet, protams, ka jābūt kopīgiem kritērijiem par proporcionalitāti, piekļuvi datiem, aizsardzību un tā tālāk, un es ceru, ka mēs drīz varēsim nākt klajā ar šiem kritērijiem. Runājot par atpakaļ uzņemšanu, par to jautāja Vēberis kundze un citi attiecībā uz Pakistānu un citām valstīm. Uh, Protams, cilvēku tiesību ievērošana ir būtiska, ir tiesību akti par starptautisko aizsardzību un atpakaļ atdošanu. Nevienu personu nedrīkst eh, atdot atpakaļ kādai valstī, pirms nav izvērtēta šīs personas situācija, tāpēc es uzskatu, ka jau pastāv diezgan spēcīgi aizsardzības pasākumi, un mēs vēl turpinām sarunas ar ieinteresētajām pusēm šajā jomā. Uh, Runājot par uh, Eiropas prokuroru, tā ir Redingas kundzes atbildība. Es nevaru par to tā detalizēti runāt, bet uh, tā ir sarežģīta problēma un sarežģīta arī padomei. Ir bijusi jau pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu, bet es labprāt uh, iedziļinātos šajā jautājumā un tad sniegt jums kādas uh, idejas. Uh, Albrehta kungs, jā, datu aizsardzības eh, līgums komisija, manuprāt, mēneša laikā pieņēma sarunu mandātu mm, Redingas kundzei, lai viņi varētu sākt sarunu ar ASV pusi. Tas, protams, aizņems eh, zināmu laiku. Mm, ja mums veiksies sarunās ar TFTP, tad eh, te būs runa par ilgtermiņu sarunām, bet uh, Protams, ka vispārējā diskusija par šo jautājumu iederas arī šajās kopējās diskusijās, bet mēs pieņemsim mandātu līdz vasarai un sāksim sarunas. Taču, protams, tās aizņems zināmu laiku, jo šeit ir virkne dažādu sadarbības aspektu ar amerikāņiem, un es domāju, ka Redings kundze jums varēs vēlāk vairāk pastāstīt par šo jautājumu. Runājot par datu saglabāšanu, Jā, tā ir jāpārskata nevēlāk kā 15. septembrī līdz vasaras sākumam. Mēs uh, sāksim darbu pie šī jautājuma un pēc vasaras brīvdienām būsim nākuši klajā ar priekšlikumu. Jā, Tavāresa kungs par datu masveida pārsūtīšanu, manuprāt, es jau atbildēju šo jautājumu. Mēs esam sākuši tādas smagas sarunas. Mums ir uh, mandāta projekts no padomes, un es apzinos un es uh, saprotu nepieciešamību steidzami turpināt darbu pie šī jautājuma, bet datu apmaiņa notiks. Mēs varam to ierobežot, mēs varam padarīt definīciju ierobežojošāku, bet diez vai ASV puse vēlēsies atteikties no šīs datu apmaiņas. Runājot pār pārcelšanu. Nav skaidrs par to, vai te ir runa par deleģētajiem aktiem vai nē. Ja mēs tos uh, lietosim, tad uh, procedūra var kļūt tāda neproduktīva. Es ceru, ka mēs varēsim rast labu risinājumu arī šeit, jo mēs neuzskatām, ka te vajadzētu pielietot deleģēto aktu iespēju. Visu beidzot priekšsēdētāju kungs par migrācijas e, jautājumu, ko uzdeva Klāskungs. Mēs esam apsprieduši to, ka daudzām dalību valstīm ir vajadzīgi migranti, tostarp arī sezonālie darbinieki, jo īpaši lauksaimniecības jomā. Protams, ka ne komisija, ne Briseles iestādes neko neuzspiedīs, bet ja dalību valstīm ir vajadzīgi sezonālie darbinieki, tad ir vajadzīgs skaidrs tiesiskais pamats, kas to regulētu, bet dalību valstis ir tās, kas lēmīja, vai tās vēlas e, šos legālos migrantus vai nē. Mēs varētu vienkārši nodrošināt tiesisko ietvaru. Protams, ka, ja runājam par sezonāliem darbiniekiem, tad tie būtu nekvalificēti darbinieki. E, mums ir e, zilās kartas lēmums, par ko būs runa vēl šogad. Uh, Un uh, šis jautājums varētu aptvert vairākus sektorus. Runājot par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Turciju, mēs esam panākuši lielu progresu, mēs esam tuvu sarunu beigām, un Turku puse ir bijusi ļoti konstruktīva. Paldies! Paldies, komisāri! Un tagad mums būs nākamā kārta. Es uzklo, varēs uzdot uh, jautājumus pārējie locekļi, bet uh, lūdzu maksimāli divas minūtes. Džakulīno kungs. Uh, Grazie, prezidente. Liels paldies, priekšsādātāji. Es ar ļoti lielu uzmanību uzklausīju visas komisāras Malmstrēmas atbildes. Un kas attiecās uz rīcības plānu, tad, protams, tam ir nepieciešama pienācīga finanšu līdzekļi. Un šodien mēs pirmo reizi izskatīsim 2011. gada budžeta hipotēzes. Ko komisija domā darīt īpaši, cik tālu tas attiecās uz pārapdzīvotību cietumos, kas izraisa vienkārši neappratam, neaptveramas situācijas, nu, un, protams, ka tur ir jāņem vērā arī dalībvalstu atbildība. Tomēr varbūt, ka šis jautājums varētu būt izskatīts citā līmenī. Un tad man vēl ir jautājums par narkotikām. Kaut arī vairāk reizes tas jau ir teikts. Un es gribētu dzirdēt kādus konkrētus piemērus attiecībā uz solidaritāti īpaši eh, runājot par migrācijas regulēšanu starp dalību valstīm, īpaši solidaritāti ar tām valstīm, uz kurām tiek izdarīts vislielākais migrācijas spiediens. Un um, kādā veidā mēs panāksim, ka šī solidaritāte būtu obligāta? Vai rīcības plānā ir kaut kas tāds paredzēts? Paldies, saku priekšsēdētājs. Thank you, uh, Madam Commissioner. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos, ka es dzirdēju, ko jūs teicāt par nolīgumu ar Turciju. Reizēm ir labāk neko neteikt un nerakstīt, bet vienkārši sākt rīkoties, taču jūs rakstiskajā tekstā ir teikts, ir, nav pieminēta nekāda atsaucu uz Turciju, un tas man uztrauc. Jūs te runājat par to, ka uh, Um, ir C um, sadaļa, kurā ir runa par atpakaļ uzņemšanu attiecībā uz Turciju, bet kas aiziet līdz C sadaļai, tad par Turciju tur nav neviena vārda. Komisāri jautā, vai jūs uh, runājat par rīcības plānu? Jā, pareizi. Es runāju par rīcības plānu. Lūk, šeit man ir teksts priekšā. Varbūt jūs varētu paskaidrot, ko jūs domājat, ka pārunas ar Turciju veicās ļoti labi, jo tas nozīmē, ka uh, jebkurš, kas legāli ierodās Eiropas Savienībā, par to ir runa, vai mēs atgriežam Turcijas valsts piedarīgos, bet neatgriežam citus valsts piedarīgos uz Turcijas. Tad es īstenībā gribētu saprast, vai, lai jūs saliektu pareizos akcentus attiecībā uz Turciju. Tagad atgriezīsimies pie Swift jautājuma, kas jums jau tika uzdots. Pagājušās nedēļas rezolūcijas grozījumos mēs uzsvērām to, cik svarīgi ir pagaidām, līdz kamēr um, e, Eiropas Savienība izstrādā pat savu mehānismu, mums būtu pavisam konkrēts mehānisms, kas, kurā būtu kaut kāds konkrēts es personāls, kas novērotu, ko ASV dara. Man liekas, mans jautājums būtu tāds. Vai šajās sarežģītajās pārunās ar ASV mēs varētu vismaz saklausīt no ASV, ko privātie uzņēmumi grib no šiem datiem izspiest? Un Un um, mums vajadzētu piespiest ASV piemērot eh, tādus pašus drošības noteikumus kā attiecībā uz SWIFT. Un tad es vēl gribētu, lai jums pastāstiet vairāk par migrāciju un ko jūs domājat eh, attiecībā uz iepšiem fondiem. Paldies, Lutfords kundze. Nu, uh, thank you very much, Chairman. Liels paldies, priekšsādātāji. Pad, eh, prie, komisārs kundze, es pirmām kārtām gribētu uzsvērt Eh, eh, eh, divus svarīgus paziņojumus. Viens. Attiecās uz antisemītismu un diskrimināciju Un eh, šis ietverlēmums, jo mēs esam tiešām norēzējušies par to, ka Eiropā situācija nemaz nekļūst labāka, un jo situācija ekonomiski kļūst grūtāka, jo sarežģītāk tas viss paliks. Un otrs jautājums ir korupcija, jo, protams, tā ir pieminēta, bet, nu, Eiropas Savienībā tā ir liela problēma, tāpat arī ārpus Eiropas Savienības. Un tad man vēl viens jautājums ir attiecībā uz Eiropas arestu orderi Es e, ļoti priecājos par aizstāvības tiesībām, kas ir uh, tagad jau pie kuras tiek strādāts, bet nu vēl paies ilgs laiks, līdz mēs nonāksim pie pilnas program programmas un būs ļoti liels problēmas ar Eiropas aresta orderi, jo te ir jāņem vērā arī pamatiesība ievērošana. Un es gribētu, lai komisija pieņemtu zināšanai, ka tas ir jāatzīst par svarīgu jautājumu. Mums ir jāievēro Eiropas Savienībā pamatiesības. Tad arī man ir jautājums par informācijas ievākšanu un mums ir jāskatās, lai mums būtu operacionāla policijas sadarbība līdz 2014. gadam kad mums būs uh, skaidrāks, kā policija sadarbojas. Jo mums varētu būt tāda pirmā D reakcija, nu, vāksim vairāk datus, bet neskatīties, kas policijai jau ir. Paldies, saka priekšādātais Kelleris kundze. Paldies, man ir vairāk jautājumi. Pirmais Man liekas, ka jūs runājāt ar Maltas valdību, un es gribētu zināt, vai jūs atrisinājāt problēmu ar to, ka Malta tiktu izslēgta no Frontex mm, darbības, un tad arī par bērnu pornogrāfiju, kur ir pierādījumi, ka kaut kas ir uzlabojies. Un tad. Tāda Vēl ir ļoti daudz priekšlikumu Stokholmas rīcības plānā, kas ir saistīti ar, attieci, ar attīstību, kā jūs savā mm, departamentā sadarbojaties ar attīstības ģenerāldirektorātu, un tad es vēl arī gribētu zināt, jūs teicāt, ka rīcības plānā, Stokholmas rīcības plānā tika pieminēti uh, robeža apsardze, un tad es gribētu, lai jūs paskatrot par to sīkāk, nu, un tad pēdējais ir par mm, pamatiesībām un cilvēktiesībām, kas mums ir um, visiem svarīgs Eiropas Savienībā, un kāpēc tas nav uzsverts mūsu nolīgumā ar Pakistānu. Paldies, Bronks kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Mums Rēmas kundze apraksta legālu migrāciju kā kaut ko pozitīvu visām pusēm, bet eh, bieži vien tas nodara kaitējumu visām valstīm, ja ne migrantiem pašiem. Jo migrācija notiek no valstīm ar zemām algām uz valstīm ar algām. Uh, augstām algām, un tas padara visu vēl ļaunāku, jo eh, valstis ar augstām algām kļūst parapdzīvotas, bet valstis, kurās algas ir zemas, situācija kļūst vēl eh, nožēlojamāka. Un, um, Mēs nevaram legālo migrāciju uzskatīt par kaut ko labu. Tas nozīmē, ka no nabadzīgākām valstīm vienkārši tiek paņemti labākā, labākie un kvalificētākie darbinieki, un nabadzīgās valstis tiek atstātas, lai nomirtu paši savā dabiskajā nāvē. Jo nu, mēs aizbildināmies ar to, ka mēs dodam viņiem darbu, bet pa to laiku nabadzīgās valstis grims vēl dziļāk. Un tagad, ko mēs varam darīt ar valstīm, kas robežojas ar Eiropas Savienību U, un ar imigrantiem, kas ir ieradušies Eiropas Savienībā. Un tad uh, viņus vajadzētu atgriezt uz pirmo drošo valsti, no kuras viņi ir iedušies, un ja nē, tad uz izcelsmes valsti. Paldies, Dievs Demers kungs! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir pāris jautājumi. Mēs te runājam par rīcības plānu, par Stokholmas programmu, par rīcības plāna īstenošanu. Tur ir astoņi punkti, dažādi nolūki, piemēram, par pamatiesību aizsardzību, solidaritāti, ārējās attiecības nu, un tam līdzīgi. Nu, un tālāk mums ir 360 konkrētas darbības paredzētas. Nu, ziniet, tādā gadījumā Mastrēms kundzes uh, klātesamība šeit eh, vien nepietiek, tad mums ir vajadzīga arī Redingas kundze, jo vai tad pietiek, lai uh, vienotos par šo rīcības plānu, ka vienreiz atnāk Malstrēmas kundze, pēc tam atnāk Redingas kundze, un divās uh, sarunās viss ir kārtībā. Vai tam mums nebūs kaut kāda rezolūcija jāsagatavo? Nu, es saprotu, ka parlaments neko daudz nenozīmē, bet vienalga es gribētu pažāloties par metodi un par procedūru. Nav iespējams 360 darbības stundas laikā ar vairākiem jautājumiem pieņemt. Nu, un tā kā man nav daudz laika, Tad es jautājušu Malstrēmas kundzei, kurai esmu ļoti pateicīgs par to, ka viņi ir ieradusies šajās diskusijās. 2013. gads Eiropols. Kad mums būs regula? Mums vairs nepietiek ar padomis lēmumu. Otrais jautājums. Man ir priekšlikums attiecībā uz informācijas apmaiņu starp Eiropolu, Eurojustu un Frontex. Kā tas notiks 2011. gadā? kāpēc mums ir jāizsaka kaut kāds priekšlikums attiecībā uz Eiropolu un Situation Center. Jā, nu es uh, vienmēr esmu žēlojies par to, ka ir ļoti grūti informācijas apmaiņas starp Eiropolu un uh, Situation Center. Nu un tad pēdējais, kas attiecās uz Eirosūra attīstīšanu 2011. gadā. Un visbeidzot, kāpēc mums ir jāgaida līdz 2014. gadam, lai izvērtētu atpakaļ atgriešanas direktīvu? Kāpēc mums ir jāgaida līdz tik ilgi? Senjora Romero. Romero kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātoji. Paldies, Melstrēms kundze. Man pirmais jautājums attiecās uz programmu TFTP, par kuru jau bija runa. Uh, Vai jūs uzskatāt, ka tas parādīja, ka Eiropai ir vajadzīgie mehānismi, lai cīnītos pret terorismu, un ja mums nav šādu vajadzīgo mehānismu, tad kādas iniciatīvas, bet zinot, protams, ka šīs iniciatīvas nāk no dalībvalstīm, bet ko tomēr varētu darīt komisija šajā ziņā? Un tad, kas attiecās uz imigrāciju, kas notiks ar kopējo imigrācijas politiku un patvērumu politiku? Vai mēs aprobežosimies? ar atpakaļ atgriešanu un viss. Un tad nolīgumi, kas attiecās ar atpakaļ atgriešanu ar trešajām dalību valstīm, kādas iniciatīvas piedāvā komisija, un kas attiecās uz varmācības pakotni, pie kuras es jūs tiešām aicinu strādāt, jo tur jūs uh, runājat par diviem svarīgiem jautājumiem. Tā ir cilvēktirdzniecība un pedofīlija, bet tad ir jāņem vērā arī varmācības jautājumi, sevišķi varmācība maisaimniecībās. Vai jūs apkoposiet datus, kādi ir Eiropas Savienība, vai jūs ņemsiet vērā ON, mm, NVO datus? jo ir apmēram 1500 sievietes, kas ir gadus nu, mirst Eiropas Savienībā, tādēļ, ka um, mirst no savu dzīves biedru rokas. Vai tā būs viena no jūsu prioritātēm un kā jūs domājat pret to cīnīties? Paldies! Paldies! Bauers kundze! Paldies par šo par e, iespēju uzdot jautājumus un e, ļaujiet man turpināt iepriekšējās kolēģis uzdoto jautājumu. Es gribētu jums pajautāt, kāda būs Spānijas prezidentūras priekšlikuma nākotnē tiecībā uz Eiropas. Um, Novērošanas struktūra attiecībā uz varmācību pret sievietēm. Uh, Un es gribētu uzdot šo jautājumu šeit un tagad, tāpēc, ka varbūt nevajadzētu dzimumu institūtam uzticēt atbildību par šiem jautājumiem tālāk attiecībā uz cilvēku tirdzniecību. Es tiešām augstu novērtēju jūsu priekšlikumu. Bet tur ir palikušas dažas lietas, par kurām es gribētu uzdot jautājumu. Es gribētu pajautāt, kāpēc šīs eh, priekšlikums tika samazināts salīdzinot ar iepriekšējo priekšlikumu, un tur ir um, samazināts tie gādu skaiti, kas var tikt piespriesti. Uh, No upura aizsardzības viedokļa es domāju, ka būtiski priekšlikums sako um, Eiropas konvencijai, taču ne visos gadījumos. Ne tajos gadījumos, kad runa ir par pieeju darba tirgumu, un uh, ne arī tad, ja runa par profesionālu apmācību. Un es gribētu jums pajautāt, kā jūs domājat, kāpēc tas tā ir? Tāpat es arī saņēmu diezgan tādu satraucošu informāciju no padomas. Es gribētu zināt, kāda ir situācija tur. Thank you. Paldies, es domāju, ka jūs visi esat ievērojuši, ka ir jau bijuši diezgan daudz jautājumu attiecībā uz Redingas kundzes kompetenci un nevis uz Malstrēmas kundzes kompetenci, jo tur ir uh, runā par eh, tieslietu jautājumiem, tāpēc es jums atgādināšu, lūdzu, pieturieties pie Malstrēms kundzes eh, kompetenci esošajiem jautājumiem. Masipa kungs. Liels paldies priekšsādātāji. Jūs teicāt, ka jums ir lielas grūtības nevis parlamentā, bet padomē. Un jums ir lielas grūtības tikt galā ar uh, patvērumu pakotni un arī ar uh, pārcelšanos pakotni un jums ir pietiekami radošas idejas, un jums, mēs arī jums uzticamies, mēs jums uzticamies pilnībā, jo jūs visā savā trajektorijā, gan kā parlamenta deputāte, gan kā ministre, gan tagad kā komisāri, uh, Jūs pilnīgi skaidri atbilstat mūsu komisijas nosaukumam, mums brīvība, ar šo vārdu es jūs asociēju. Un kaut arī mēs nepiedaram, es nepiedaru jūsu politiskajā grupai, es gribētu jums pateikt, ka es jums mm, pilnīgi uzticos. Kas attiecās uz radošajām idejām, tad man ienāca prātā tikai viena, kas būtu identificēt patvēruma problēmas, uh, un arī pārcelšanās problēmas ar sociālo stabilitāti, kas var nākt par labu visām valstīm un ne tikai eh, patvērumu meklētājiem, bet tas nāktu par labu visiem. Un eh, te nav runa tikai par cilvēktiesībām. Tas būtu labi arī Eiropas Savienības eh, sociālajai stabilitātei. Un tā mēs nonāktu pie kaut kā šajā jautājumā. Un visbeidzot, es gribētu jums pateikt, es jau te skaļi pasludināju, ka es jums uzticos, bet es arī gribētu pateikt, ka arī Baidena kungs man u, iedvesa lielu uzticību ar savām idejām, ar savu talantu un tāpat ar idejām, mm, ar kurām atgriezās mūsu delegāti no Vašingtonas. Uh, tāpēc mūsu priekšā ir vēsturiska iespēja. Jo abās pus, Atlantijas okeāna pusēs mēs esam gatavi vienoties par kaut ko, kas attiecās uz brīvību un drošību, un Baidena kungs ļoti labi to prāta noformulēt. Tāpēc visas eh, šaubas, kas vēl ir mūsu pusē, vajadzētu pārvarēt. Paldies! Gracias! Paldies, Fažonas kundze! Very much. And... Lies paldies! Paldies, uh, komisārs Kunze, par visu jūsu uh, uzstāju. Jūs teicāt par SIS-2 un par Schengens uh, informāciju. Jūs teicāt, ka jūs gaidat īstos aprēķinus attiecībā uz sistēmu, un jūs laikam rēķinaties ar papildus izmaksām. Es gribētu pajautāt, kā jūs redzat šo nākotnes mm, finansēšanu, ja šīs izmaksas būs lielākas, un ja tās būs lielākas, tad kā jūs ar to tiksiet galā? Un tad man ir arī jautājums par SIS-2, par ilgumu. Cik mm, ilgi mēs varam atlikt mūsu termiņus. Vai tam būs kaut kāds noteikts ietvers un jauna sistēma, un kas attiecās uz vīzām? tad mēs jau vairākas reizes par to esam runājuši, at, piemēram, par vīzu liberalizācijas procesu ar Bosniju, Hercegovinu un Albāniju. Jūs teicāt, ka jūs cerat, ka jūs drīz uh, um, uh, uh, diezgan pozitīvas atsauksmes esat dzirdējuši attiecībā uz abām valstīm, bet nu, ka tagad trūkst politiskās garības. Un es gribētu jums pajautāt, vai Jūs tagad pieturēsieties pie tehniskiem kritērijiem. Uh, vai arī tagad politiskie kritēriji varētu būt uh, svarīgāki, jo jūs zināt, ka Albānijā ir ļoti sarežģīta situācija, tomēr jūs zināt, ka abām valstīm ir nepieciešami kādi pozitīvi signāli, tāpēc, kas grib, gribētu zināt, vai līdz šī mēneša beigām jūs plānojat uh, kaut ko paziņot, un tad arī jautājums par to, vai jūs domājat sūtīt ekspertus uz abām šīm valstīm valstī, un vai viņi balstīsies uz politiskajiem kritērijiem vai nē. Bosnija Hercegovina saka, ka viņi ir gatavi saņemt jūsu ekspertus jau rīt. Cik ilgi viņiem būs jāgaida? Paldies, Ensio kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es e, gribētu jums pateikt, ka es neesmu, protams, ieskatījies tajos jautājumos, kurus uzdeva mana kolēģe, bet man ir tādi paši jautājumi, man arī tas attiecās uz SIS-2. Nākamajā nedēļā Strasbūrā abi šie ziņojumi tiks izskatīti plenārsēdē un notiks balsošana, un šeit Libas komitejā par šiem diviem ziņojumiem notika balsojums, bet ir daži grozījumi, kas atspoguļoja mūsu bāžas attiecībā uz nepamatotajām izmaksām šiem projektiem un tā tālāk. Tāpat mēs arī bijām ļoti nobežījušies par to, ka attiecībā uz Eiropas parlamentu ir ļoti vāja caurskatāmība. Uh, SIS viens sistēma drīzāk bija mm, ļoti veiksmīga, un mēs gribētu, lai tas pats notiktu ar SIS divi. Bet baumas, kuras mēs te dzirdām, nu nekādā ziņā mūs nenomierina. Īpaši tās baumas, kuras mēs dzirdam no padomes. Tāpēc es lūdzu komisāri mūs informēt par oficiālajiem rezultātiem attiecībā uz pēdējo SIS divi testu. Tad man ir vēl viens jautājums, tas būs īsāks. Kas attiecās uz diskusiju, kas nu notika par trešo valstu e, darbiniekiem, kas ierodās mūsu darba tirgu. Tad es šeit domāju arī par darbiniekiem, kas ir no jaunajām dalību valstīm, kas joprojām sastopās ar šķēršļiem, lai piekļūtu veco dalību valstu darba tirgumu, un nevajadzētu aizmirst par šo aspektu. Mēs gribētu, lai visas dalību valstis, kas patur savus ierobežojumus, no tiem atteiktos pirms noteiktā datuma, jo tas ir negodīgi. Paldies, Gijomas kundze! Paldies! bet es gribētu vēl uzstāt uz pāstvērumu jautājumu. Un jūs teicāt, ka tie ir sarežģīti jautājumi, un es piekrītu, ka tas tā ir. Un jūs teicāt, ka hm, tiešām šis jautājums ir iesprūdis padomē un ka Eiropas parlaments tur neko nevar izdarīt, un arī jūs nevarat izdarīt, bet patiesībā, kad mēs runājām par rīcības plānu, tad tomēr mums vajadzētu izdomāt kaut kādas iniciatīvas, lai no šīs trupceļa izkrītu. Uh, Nu, es varbūt jums vēlreiz uzdošu jautājumu par to, kā mēs varētu savstarpēji palīdzēt, lai izkļūtu no šī sastrēguma. Un tad otrs jautājums, ko es gribēju jums ātri uzdot, attiecās uz darba migrantiem. Es eh, pamanīju tajā tekstā, kurus jūs mums iesniedzāt, attiec, tur bija runa par migrantu pieju uh, darba tirgumu, un tur jūs runājat, ka, <laughs> nu vismaz manā franču versijā ir runa par to, ka ir jābūt atbilstībai starp darbiniekiem un nacionālā darba tirgus vajadzībām. Uh, Nu, ziniet, es te negribētu, man nepatīk mi migrantu utilitāra izmantošana, jo īstenībā mēs te runājam par to, ka migrantiem vienkārši ir jāatbilst demogrāfiskai situācijai Eiropas Savienībā. Un kas attiecās uz nepilngadīgajiem, kurus nepavada pieaugušais, jūsu teksts ļoti uzsver, ka ir nepieciešams viņus īpaši aizstāvēt, bet viena no dalību valstīm sāka Uh, tādu dokumentu sagatavošanu, kur mm, nepilngadīgie tiek atgriezti atpakaļ, mm, bet mm, nu, tas ļoti izskatās pēc izraidīšanas, un tagad pat šiem nepilngadīgajiem vairs nebūs jāstājās bāriņtiesas priekšā, un es gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Merci, Anne. Jā, paldies. Eh, Papadopoulos kundze, lūdzu. Θεωρώ ότι είναι πολύ φιλοδοξία η ατζέντα σα και συμφωνώ απόλυτα μαζί. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs. Mums tiešām te ir ļoti eh, ambicioza darba kārtība, bet mums ir vajadzīga ļoti ambicioza patvēruma politika un īpaši attiecībā uz Eiropas dienvidu valstīm. Uh, kuras skar gan legāla, gan nelegāla imigrācija. Man ir skaidrs jautājums. Rīcības plānām ir jāspēj padarīt Stokholmas programmas mērķus par konkrētām darbībām, kurām ir paredzēti konkrēti datumi, patvēruma un diskriminācijas jautājumi. Nav rīcības plāna prioritātes. Es domāju, ka vajadzētu pātrināt šo īstenošanas procedūru. Mums nevajadzētu palikt vienkārši pie runām. Taču es nezinu, man jautājums ir par to, kā mēs varētu darboties ātrāk, jo kamēr mēs te par to runājam, tikmēr nelegālā migrācija turpinās. Tāpat arī par pilotu programmu Maltā. Kad mēs uzzināsim, kādi ir konkrēti rezultāti, kāds ir progress, un tad trešais jautājums, vai jūs esat gandarīta par Turcijas un Eiropas Savienības nolīgumu par atpakaļ atgriešanu. Ziniet, par to mēs sākām runāt 2002. gadā, tagad ir jau 2010. Kad beidzot šis nolīgums būs gatavs, lai tas beidzot stājās spēkā? Un pēdējais jautājums. Trešajā lapā jūs sākāt, ka komisija centīsies uh, netolerēt pamatiesību pārkāpumus, bet ko jūs darīsiet ar valstīm, kas pārkāpj migrantu tiesības, romu tiesības vai cilvēku tiesības praktiski? Ko jūs ar viņiem darīsiet? Paldies, dargie kolēģi! Es eh, sapratu, ka vēl divi deputāti vēlēs izteikties, bet mēs jau tā kavējam grafiku, un, protams, protams, būtu jādod viņiem vārds, bet tiešām vienu minūtu, bet iekundze. Merci, monsieur le président. Moi... Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu vienkārši uzjautāt Malcerēms kundzei eh, vēl jautājums, jo mm, tie, tā atbilde, ko viņa sniedza par sezonas darbiniekiem, maniem sezonas, maniem kolēģiem, man neapmierināja. Es gribētu zināt, kad tieši jūs nāksiet klajā ar paziņojumu, jo man ir tāda sajūta, ka tas eh, tā kā neiet uz priekšu. Es gribētu zināt konkrētu datumu, komisārs kundze. And, uh... Paldies, un visbeidzot viena minūte Makovī kundze. Thank you, and thank you, kom... Paldies, eh, paldies komisārs kundze, ka ieradāties. Kā jūs droši vien zināt, pagājušajā nedēļā parlaments pieņēma rakstisku deklarāciju cīņai pret korupciju, kurā tika eh, aicināta komisija izveidot eh, mehānismu cīņā ar korupciju dalību valstīs. Kā jūs plānojat reaģēt uz parlamenta aicinājumu rīkoties? Brons eh, kungs, lūdzu izsakieties īsi, saka priekšsēdētājs. Jā, eh, priekšsēdētāji, es tiešām pavisam īsi. Attiecībā uz vīzu režīmu atvieglošanu man ir jautājums Maltrēms kundzei. Mums eh, pagājušajā nedēļā šeit bija debates un izskatījās, ka vairāk jautājumu netika ietverti. Piemēram, situācija Bosnijā šķiet, ka Bosnijas konstitūcija izslēdz atsevišķas eh, grupas, piemēram, ebrejus, no eh, kaut kādu svarīgu funkciju pildīšanas. Un eh, tāpat šķiet, ka Bosnijas musulmaņu vadītājs, ne, tāpat arī vēlas pieminēt šariāta likumu. Tāpat arī bosniešu ciematā, musulmaņu ciematā, kur šariāta likums arī tiek ievietots, tika atrast arī ieroči, tad principā iznāk, ka tā ir tāda māja vieta vietējiem teroristiem. Es nezinu, vai jūs esat par to informēt vai nē, bet arī Albānijā pavisam nesen bija liela kustība pret gejiem, uh, Un e, būtu apbrīnojami, ka mēs e, šāda valsti ļaujam atvieglot vīzes e, režīmu. Vai jūs esat informēti par šādiem notikumiem? Un otrs jautājums saistīts ar patvērumu meklētājiem, un es ceru, ka jūsu priekšlikums netiks īstenots. Es esmu no Nīderlandes, un mums ir ļoti daudz problēmas ar integrāciju. Mēs eh, nevēlamies atbalstīt centralizētu patvērumu politiku. Pašiem dalībvalstīm ir katrai jātiek ar to galā. Kāds ir jūsu viedoklis? kā tad eh, notiks, ja kāda valsts vēlēsies eh, izstāties no Lisabonas līguma, līdzīgi kā Dānija to izdarījās? Jā, paldies. Papanika laukums, joprojām vēlaties izteikties, mēs tiešām kavējam, un Malmstrēms kundzei arī būs problēmas uh, atbildēt uz visiem daudziem jautājumiem. Tiešām minūte un ne vairāk. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es gribēju uzdot priekšsēdētāji skundzei pavisam vienkāršu jautājumu. Komisārs skundzei. Uh, Tad, kad mēs runājam par Eiropas patvērumu meklētāju fondu, vai komisija uzņemsies kaut kādu iniciatīvu, lai izveidotu programmu par uh, patvērumu meklētāju atpakaļ atgriešanu, jo īstenībā nav nekādas programmas starp dalību valstīm. Es gribētu konkrētu atbildi. Paldies, eh, Malmstrēms kundze. Nebūs, protams, viegli atbildēt uz eh, tik daudziem jautājumiem. Cerams, jums eh, izdosies atbildēt uz lielāko daļu, maz tāda kopsavilkumā. Jā, paldies, priekšsarētāji kungs, es tiešām uh, centīšos. Stokholmas rīcības programmai ir saraksts ar, sar ar pasākumiem, ko mēs esam ierosinājuši. Mēs uh, centam, cenšamies ņemt vērā uh, Eh, un arī iesaistīt parlamentu, kur tas iespējams. Protams, ka eh, atsevišķi eh, jautājumi jau pirms Stokholmas rīcības programmas apstiprināšanas jau tik jums stādīt priekšā. Un uh, Vēl, protams, ir jautājumi, kas uh, no iepriekšējās komisijas vēl ir iesniegti, un uh, daži jautājumi, kas attiecas uz dzimumu vārdarbību, uh, tie ir jautājumi, protams, kas ļoti svarīgi un skaitļi ir vienkārši šausminoši, bet tā tik tiešām ir Redings kundzes atbildības joma, un tikko viņi varēs ierasties šeit, es aicināšu viņu izteikties par šo jautājumu. Tālāk par solidaritāti, ja Klinokungs uzdeva jautājumu Manuprāt, jau diezgan daudz ir paveikts solidaritātes labā, un komisija e, iesaka e, pārskatītu Dublinas mehānismu, lai ņemtu vērā e, to spiedienu, ko izjūt atsevišķas dalību valstis. Mēs tik tiešām šobrīd izvērtējam pilotu projektu Maltā, Um, un uh, šī projekta ietvaros mēs izvērtējām, uh, kādas ir šīs iespējas, uh, lai to turpmāk regulāri īstenotu. Nākamā gadā mēs plānojam arī paziņojumu par solidaritāti Eiropas Savienības ietvaros. Un es neuzskatu, ka tam ir jābūt obligātam, bet gan balstā, balstoties uz citām iniciatīvām, tādējādi motivējot un dalībvalsts piedalīties. Jā, tik tiešām visi cilvēki, visi ir ietverti šajā atpakaļ uzņemšanas līgumā. Ehm, es jums datumu precīzi nevaru pateikt, bet mēs esam tieši tuvu noslēgumam. Un, principā, šī pēdējās nedēļās mums e, tikai palicis e, noslēgums ir, un tikko būs iespējams, es pa detaļām jūs informēšu, bet mēs tiešām esam ļoti tuvu noslēgšanai. Par SWIFT. Uh, Eh, tik tiešām tas ir jautājums, kur mēs turpinām pārunas ar amerikāņiem un skatīsimies, ko tad varēsim panākt par integrāciju. Jā, Lisabons līgums piešķir jaunu kompetenci komisijai. Mēs esam jau sagatavojuši jaunu rokas grāmatu par integrāciju ar piemēriem no absolūti visām dalību valstīm, jo eh, to visvieglāk ir veikt vietējā līmenī. Un nākamajā gadā komisija nāks klajā ar kritēriju kopu un metodēm, eh, kas būs noderīgas integrācijas veicināšanai. Un, protams, ka mēs mēs e, centīsimies izmantot arī zināšanu apmaiņu. Par korupciju. Latvārds kundze. Un arī Makovičs kundze uzdeva jautājumu par to līdz gada beigām. Mēs nāksim klajā ar paziņojumu par cīņu pret korupciju un arī eh, skatīsimies, kādas ir iespējas ar to saistīt iekšējo Eiropas Savienības instrumentu cīņai ar korupciju. Un, protams, eh, mums ir nepieciešams eh, aizstāvot demokrātiju un labu pārvaldību. Mums jābūt arī nepiekāpīgiem cīņai ar korupciju pašā Eiropas Savienībā. Frontex robežsārdze. Jā, tas ir e, jautājums, ko komisijai ir e, jāizvērtē, tā kā komisija pagaidām negaida, ne, netaisās nāk klajā ar priekšlikumu. Par e, patvērumu meklētājiem un sadarbību, jā, mums ir ar Piebalkungu ļoti bija laba sadarbība, mēs arī cenšamies šīs attīstības jomā sadarboties, cik iespējams. Tīmekļa vietnes par bērnu pornogrāfiju mums ir ļoti daudz e, pierādījumu e, nevalstiskās organizācijas ir ļoti daudz datus savākuši, tā kā es tik tiešām varu jums arī uzrādīt šīs adreses un jums ir iespējams piekļūt informācijai par situāciju. Cīņa pret terorismu. Amer, Romēro kundze. E, tas, protams, ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs izvērsēsim visu, ko mēs e, darām pašlaik, visus instrumentus un visas metodes, kas mums pašlaik jau ir Eiropas Savienībā, lai pārliecinātos par to, vai mums kaut kas netrūkst, vai norūdas kaut kāds tukšums. Es domāju, ka mums ir jādara vairāk nekā darām līdz šim, kas attiecās uz prevenciju, piemēram, attiecībā uz uh, radikalizāciju un kā e, novērst radikalizāciju un šāda veida terorisma rašanos, un mums arī, protams, ir jāaizsargā upuri, un mēs nāksim klajā ar iniciatīvām šajā uh, ziņā. SIS-2, uh, yes, well we have. Schengens informācijas sistēma, SIS-2, jā, uh, tās, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums. Uh, varbūt tas nav pats labākais mantojums, ko iepriekšējā komisija mums ir atstājusi, bet tā nu tas ir. Mēs līdz pēdējam burtam un ciparam sekojam iepriekšējās komisijas padomus sagatavotajiem šai kartei, un kopš milestone testa, viss ir veiksmīgi pagaidām. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai konstatētu, kādi var būt nākamie soļi, laika grafiks, budžets, un cerams, ka varēšu nākt klajā ar rezultātiem jūlijā. Vai pats vēlākais tūlīt pēc vasaras pārtraukuma. Es jau priekšsarētāju kungam un Kailijo kungam rakstīšu vēstuli un noteikti informēšu un eh, mēs, protams, arī centīsimies savā darbā būt pēc iespējas atklātāki attiecībā pret šo komiteju, jo es zinu, ka jums ir pastiprināta interese, eh, un tad varēsim arī eh, tikt skaidrībā par kopējām un galējām izmaksām. Bet ir iespējams, ka varbūt arī nāksies atgūt kaut kāds līdzekļus dēļ kavējumiem. Par Bosniju Hercegovinu mēs sadarbojamies ar šīm valstīm e, tiešām tāda tehniskā līmenī, e, jo kritēriji ir ļoti caurskatāmi un uh, šīs valstis ir tiešām uh, uzrādījuši ļoti labu progresu, bet joprojām ir atsevišķi jautājumi, kuru mēs strādājam kopā ar ekspertiem, lai konstatētu, cik ilgs laiks būs nepieciešams šīm valstīm, lai pilnībā izpildītu šos kritērijus. Un tad arī jautājums, vai mēs sakam jā, bet ar nosacījumiem, jeb tomēr gaidam, uh, kamēr viņi pilnībā izpildīs šos kritērijus. Tad par legālo migrāciju. Jā, priekšlikums būs pirms vasaras jūnija beigas, jūlijas sākums. Jā, tā tad eh, tas noteikti būs, eh, kā es minēju, jūnija beigas, jūlijas sākums, Un um, mums tiešām ļoti daudz pārunas notiek par to, lai mēs tik skaidrībā, kurš būs labākais datums, bet uh, tāds ir laika grafiks līdz vasaras sākumam, tas noteikti notiks. Šeit nav nekādas politiskas apsvērums jāņem vērā, mēs tik tiešām vēl par iekšējām konsultāciju procedūrām runājam. Tālāk par nepilngadīgajiem bez pavadošām personām. Tā ideja tāda, ka viņiem uh, katram šim nepilngadīgajam būtu tāds uh, tiesiskais aizgādnis, kas eh, viņam sekot līdz, eh, un es ceru, ka dalība valsts šādam principam piekritīs. Eh, Priekšsēdē kungs, es domāju, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Es atsevišķi jautājumus nodošu Redings kundzei, jo, jo arī viņa nāks uz viedokļu apmaiņu šajā komitejā. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs tiešām mēs augstu novērtējam jūsu centienus eh, atbildēt arī rezumējot uz visiem jautājumiem, un tas jau nebūtu ne pirmo reizi pierāda, eh, ka mums ir tiešām eh, pēc iespējas biežāk jārīko šādas viedokļu apmaiņas, eh, jo tik tiešām, lai cik bieži mēs arī runātu, vienmēr ir vēl jautājumi, un katrā ziņā paldies par ierašanos, un cerams, mēs varēsim arī turpināt šādu eh, nepārtraukt viedokļu apmaiņu, cik vien tas bieži iespējams, mums vienmēr būs viedokļu apmaiņas. Paldies! So, colleagues, if you please. Da, dargie kolēģi, mēs turpinām darbu ar ceturto darbu kārtības punktu. Klēskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs Malmstroms kundzi aicinājām šeit jau ļoti sen, un katru reizi, kad viņi ierodās šajā komitejā, uh, Vienmēr ir tik daudz jautājumu un tik daudz e, komentāru, un jūs pats sacījāt, mums jāaicina Malmstrēms kundze biežāk, katrā, vai arī vismaz uz ilgāku laiku, lai varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Mums šoreiz bija mazliet vairāk par stundu tikai, un e, ne, nebija iespējams absolūti visiem izteikties, kas to vēlējās. Uh, Un eh, mums pat nebija iespējams uzdot eh, pilnībā jautājumus, viņai nebija iespējas pilnībā atbildēt. Mums noteikti viņa jāaicina biežāk un uz ilgāku laiku. Mēs, es esmu droši, ka mēs visi esam viensprātis, ka mēs pieņemam zināšanai eh, šo novērtējumu. Bija ļoti daudz jautājumu, mums vajadzētu ņemt vērā arī mūsu sarunu tempu, kādā noritēja šī viedokļa apmaiņa ar Malmstromas kundzi, un tāpēc eh, viņa ierodas Liba komitejā tik bieži, cik viņa var, un eh, es uzskatu, ka mēs eh, ļoti veiksmīgi uzturam šo diskusiju, bet mēs, kā jau jūs redzējāt, pārsniedzām šai dienai paredzēto laiku, kurā bija jāizskata jautājums. Un uh, Mēs ļoti augstu vērtējam viņas centienus, eh, to, ka viņa ir šeit un eh, dara, ko var. Bet tālāk turpināsim ar ceturto darba kārtības punktu - komitoloģijas eh, pasākumi jūras robežu novērošanai Frontex. Pieprasījums jūrī komitejai sakarā ar lietas nodošanu izskatīšanai Eiropas kopienu tiesā. Šis punkts ir saistīts ar padomas lēmumu attiecībā uz Frontex. Jūs jau zināt, mēs šo padomas lēmumu apspriedām jau vairākas reizes, ar to tiek uh, grozīts uh, robežu kodeks un arī uh, tiek, arī, arī tas attiecas uz Frontex uh, iejaukšanos jūras jomā. Mūsu koordinatori norādīja, ka padomes lēmums ir jāpublicē oficiālajā žurnālā un uh, jāiesniedz arī kopienu tiesai, un uh, apsvērumi bija tādi, ka lēmumā aktualizētās problēmas ir jāpamato ar uh, stipru juridisko pamatu, un tās nav jārisina ar komitoloģijas pasākumiem. Uh, juridisko lietu komitejai, kas atbild par attiecībām ar eh, kopienu tiesu, tika nosūtīts vēstules, eh, tika izstrādāts vēstules projekts, un tas ir izplatīts, iesniegts jums visiem. Tāpēc es ierosinu izskatīt šo tekstu, apstiprināt to, un Busutila kungs ir eh, ierosinājis aicināt tiesu saglabāt uh, šī, šajā lēmumā paredzētos pasākumus līdz brīdim, kad uh, tiks pieņemts jauns lēmums. Tāpēc es tagad došu vārdu jums, lai raudzītos, vai kādi koordinatori vai kāds cits no jums vēlas uh, komentēt šo jautājumu. Es redzu, ka Kešmena kungs ir pieteicies, un tad plešertas kundzes un uh, Paldies, priekšsēdētājs, nezinu, vai Žanīna vienkārši māja vai vēlējās mani pasveicināt. Es gribēju noteikti pasveicināt viņu. Es runāšu īsti priekšsēdētāju, jo es zinu, ka mēs jau atpaliekam no mūsu grafika. Mana grupa balsoja par šo pasākumu, atzīstot, ka tiesiskais pamats nav pietiekams, taču mēs lēmām, ka šie pasākumi bija steidzami, vajadzīgi un proporcionāli. Uh, Man ir pāris jautājumi. Mūsu vēstulē pēdējā punktā mēs uzsveram, ka mm, uzskatām, ka šie pasākumi ir jāpatur spēkā līdz e, kopiena tiesa būs pieņēmusi lēmumu. Kādu garantiju jūs man varat dot, ka šis saturs tiks pilnībā ņemts vērā no juridisko lietu komitejas puses? Otrakārt, E, ņemot vērā Busutila kunga apņemšanos un viņa paziņojumu parlamentā debašu laikā, kad notika īsa viedokļa apmaiņa un kur viņš norādīja, ka viņa prāta šie pasākumi ir vajadzīgi, vai Busutila kungs Frontex direktīvā būtu ar mieru ieviest e, šos pasākumus, lai uzlabotu meklēšanu un pārtveršanu, kas, mūsuprāt, ir nepieciešami, Un pamatojoties uz, uz, uz šiem faktiem, tad mana grupa varētu lēmt, kādā veidā balsot. Paldies. Okay, Mrs. Hennish. Paldies, Plašertas kundze. Šķiet, ka jūs pieteicāties. Nē, nē, saka Plašertas kundze, es uh, eh, nepieteicos balsot, es gribētu, nepieteicos runāt, es gribētu turpināt ar balsošanu. Labi, tad Gantas kundze. Paldies. Es gribēju teikt to pašu, ko Kešmena kungs jau norādīja. Proti, vēstules saturs mums ir ļoti svarīgs, un mēs eh, nevēlamies, lai tas būtu kaut kādā veidā ierobežojoši, ja mēs balsojam par šo vēstuli. Vēbers kundze. I, ļoti īsi runājot, patiešām saturs ir ļoti svarīgs, bet tikpat svarīga ir arī kompetence, kāda ir katrai Eiropas Savienības iestādēji un, ja rodas aizdomas eh, par to, ka ir pārkāptas pilnvaras, tad eh, vai tā ir vai nav, par to ir jālemj kopienu tiesai, tāpēc mana grupa balsos pār. Ir uzdoti jautājumi Busutila kungam, Saimonu, vai tu vēlies izteikties? Jā, paldies priekšsēdētāji, ja es pareizi sapratu, man tik uzdot divi jautājumi. Pirmkārt, pirmais. Uh, tā ir e, juridiskā dienesta joma, ja viņi šeit ir klāt. Otrais jautājums, e, kas tika uzdots man, proti, vai es esmu ar mieru, lai šie pasākumi tiktu iekļauti Frontex priekšlikumā, e, kura gadījumā es esmu referents. Es neesmu es tiesību aktu iniciators, es esmu tikai parlamenta referents. Tiesību aktu iniciators ir komisija, un mūsu priekšā ir priekšlikums. Uh, Tomēr es labprāt sadarbošos ar ēnu referentiem, lai redzētu, kāds ir viņu viedoklis un nonāktu pie kaut kāda kopsaucēja. Neraugoties uz Frontex eh, aģentūras mandāta pārskatīšanu, un tas ir arī priekšlikumā, kas ir mūsu priekšā, šie pasākumi atšķiras ar to, ka tos ieviesīs neatkarīgi no priekšlikuma par Frontex. Te mēs runājam par divām dažādām lietām. Ja pastāv vienošanās ar ēnu referentiem, pieņemt šo sarunās ar padomu un komisiju, es, protams, būšu atvērts un būšu ar mieru. Runājot par paustajām bažām attiecībā uz tiesisko pusi, varbūt, ka parlamenta juridiskais dienests gribētu komentēt situāciju. Šķiet, ka nē. Labi. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu parlamentu juridisko dienestu. Jā, tā ir eh, standarta prakse paturēt pasākums apstrīdētajā juridiskajā aktā. Then, then, then we are about. Uh, jā, tālāk. Nu tad, tad mums ir jābalso. Balsosim. Kas balso par? pret, atturas. Priekšlikums ir pieņemts. Turpināsim ar citiem darba kārtības jautājumiem. Uh, mūsu priekšā ir sastais darba kārtības punkts, kas ir parlamenta nostāja par 2011. gada budžeta projektu ar padomas grozījumiem, trešā iedaļa - komisija. Šī punkta mērķis ir viedokļu apmaiņa. Mm, mums jau ir zināms, ka ir uh, Šobrīd notiks pirmā viedokļa apmaiņa par 2011. gada budžetu. Vispirms būs komisijas prezentācija, tad es došu vārdu deputātiem, kas vēlēsies izteikties. Es esmu arī sagatavojis darba dokumentu, kurā ir sniegts īss kopsavilkums. Jā, atvainojiet mani te labo, mēs tagad nestrādāsim ar sesto punktu, bet ķersimies vispirms pie piektā punkta vienotā pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai. Atvainojiet, piektais punkts. Un te mums ir prezentācija uh, no saistībā ar ASOK balsojumu un uh, pašreizējās situācijas izklāsts uh, saistībā ar sarunām, kas notiek ar padomi. Uh, Kopš pēdējās sanāksmes Matie kundze ir turpinājusi strādāt pie šī svarīgā un delikātā dokumenta. 5. maijā viņa tikās ar komisiju un padomi, lai apspriestu kompromisus, par kuriem uh, bija vienošanās ar ēnu referentiem. Viņa tagad uh, sniegs šīs sanāksmes rezultātu kopsavilkumu. Un jums jāpaturprātā arī tas, ka 25. mārtā Nodarbinātības lieta komiteja uh, arī. Uh, Ar, arī, arī, tur arī notika balsojums attiecībā uz šo direktīvas projektu. Es došu vārdu referentē Matie kundzei un tad Sērkasa kungam, ja viņš ir klāt. Šķiet, ka viņa te nav, viņš ir uh, līdzreferents no ASAK komitejas, bet tagad Matie kundzei vārds. Merci, Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Nu, tātad mums būs jābalso par tekstu, un pagājušajā nedēļā mums bija mm, kārtējais neformālais trilogs attiecībā uz mūsu lībes komiteju, un mēs, tā ir mūsu kompetence šeit E, noteikt uh, aptvērumu. Nu, viss puslīdz iet uz priekšu, izņemot to jautājumu, kuru es uzdevu Maltrēmas kundzei. Jo es tā arī nesaņēmu atbildi par to, kad tieši tiks izteikts paziņojums par sezonālajiem darbiniekiem, jo tieši tas ir arī mūsu klupšanas akmens starp dažādām politiskajām grupām, jo ir jāietver sezonālie darbinieki aptvērumā. Pulksten 17. mums būs ēnu referentu tikšanās, tāpēc es jums tagad nevaru pateikt, kāds būs rezultāts tur, jo tagad pulkstens vēl ir tikai bez 15.5. Malstrēms kundze mums E, pateica, ka viņas paziņojums būs pirms jūnija beigām. Es nezinu, vai politiskajām grupām ar to pietiks. Nu, tas būtu tāds pirmais e, klupšanas akmens, kas mums traucē, un tad mums ir vairāki kompromisi attiecībā uz izējas punktu un eh, tas attiecās uz šo vienoto atļauju. Nevar saprast, vai šī atļauja ir jāizsniedz dalību valstī, tātad vai to jāprasa. Vai tā ir jāprasa izcelsmes valstī, vai to prasa darba devējs, vai to prasa darba ņēmējs. Tie ir tie jautājumi, par kuriem mums vajadzētu atrast kompromisu politisko grupu līmenī. Viss pārējais mums grūtības nerāda. Bet, nu, protams, arī šie punkti, kurus es pieminēju, nav kaut kas nepārvarams. Es ceru, ka mēs diezgan ātri nonāksim pie kompromisiem. Un tagad es esmu pilnībā jūsu rīcībā un klausos jūsu jautājumus. Sí. Paldies! Es redzu, ka Serkasa kungs nav pašlaik šeit, tāpēc es domāju, mums vajadzētu uzklausīt komisijas pārstāvi un padomas pārstāvi, tad pēc tam deputātus, bet nu, no sākuma man šķiet, ka mums vajadzētu uzklausīt. Kā, kāds ir jūsu vārds, lūdzu? Es neredzu jūsu vārdu. Ēnu oh, referente, kā jūs esat? Ovis kundze. Jā, es eh, jau kādu laiku esmu šeit. Es piedalījos ar jums kādās televīzijas debatēs, tāpēc priecājos jūs atkal satikt. Runātāji izslēdz mikrofonu. Jā, nu man te nav uh, vārds uzlikts priekšā, varbūt kāds no sekretariāta man ātri varētu to uh, uzlikt. Es tagad atļaušos runāt nīderlandiski. Priekšsādātāji, kungi kungs. Es esmu N referente, runājot par šo jautājumu sociālo lietu komitejā, un man ir ļoti liels prieks, e, ka es varēju dzirdēt, kāds ir Matjē kundzes viedoklis, un es saprotu, ka mm, viņai grūtības nerada manas uh, komitejas iesniegtie grozījumi, vai vismaz, ka šī, šīs grūtības nav nepārvaramas. Nu, un tad vēl es gribēju teikt, kā Matjē kundze norādīja, kā ir grūtības saistībā ar sezonālajiem darbiniekiem. Taču sezonālos darbiniekus mēs neskatām sociālajā komitejā. Tas nav jautājums, ar ko mēs nodarbojamies. Tāpēc priekšsēdētāja kungs, ja es būtu šīs komitejas locekle, uh, tad es negribētu, lai šajā direktīvā parādās sezonālā darbinieki, jo sezonālie darbi vienmēr ir ļoti īsi. Un tur ir runa par pavisam citiem darba nosacījumiem un arī citiem nodokļu nosacījumiem. Mēs nevaram to slikt vienā maisā ar uh, eh, nenoteikta termiņa līguma darbiniekiem. Es atļaušos atkārtoties, bet nu, man vienkārši ir um, atbildība manā komitejā, un, un tāpēc mēs negribam tur sezonas darbiniekus. Paldies, Omenas kundze! Gansas kundze, jūs arī gribējāt kaut ko komentēt. Uh, Jā, paldies. Tā kā Bliņkevičotis kundze nav šeit un viņa ir um, referen ēnu referente no SND grupas, tāpēc es gribētu pakomentēt, kāda ir mūsu pozīcija. Es arī uzdevu šo jautājumu Malstrēmas kundzei par sezonālajiem darbiniekiem no vienas puses, jo tas ir ļoti svarīgi šis ietvers migrējošiem darbiniekiem, jo ir jāpredz vienādas iespējas viņiem visiem, un mēs zinām, ka to nevar tā pēkšņi radīt šīs vienādās iespējas, bet nu pie tā ir jāstrādā. Kas attiecās uz neformālajiem trialogiem, tad mēs atbalstām referenti. Tur ir divi svarīgi jautājumi mūsu grupai. No vienas puses e, papildu dokumenti, kas mums ir vajadzīgi. Mēs domājam, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ka Papildus dokumentiem nevar būt tāda pati nozīme kā vienotajai atļaujai. Tas gan nenozīmē, ka tie nav svarīgi, bet eh, to nozīme ir dažāda. Tad atkal jautājumi par kritērijiem, jo dalībvalstīm vajadzētu noteikt, vai šī pieteikšanās uz vienoto atļauju ir jāveic no trešās valsts, vai arī to veids darba devējs un kādos E, gadījumos to var izsniegt vai atteikt, un tam ir jābalstās uz objektīviem kritērijiem. Mums noteikti ir šeit jāatrod kompromiss. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Pustulkungs! Thank you, Mr. President. Uh, very briefly. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es izteikšos pavisam īsi. Es atbalstu to, ko teica sociālistu grupa attiecībā uz sezonāliem darbiniekiem, taču man ir arī jāsaka, ka es atbalstu. Omens kundzes teikto, ka tā nav īstā vieta, kur par to runātu, un tieši tā specifiskā iemesla dēļ, ka mēs Malstrēmas kundzei pirms pāris mirkļiem e, lūdzām uh, mums skaidri pateikt, ka viņa nāks klajā ar priekšlikumu sezonālajiem darbiniekiem, lai jūs varētu nomierināties, ka šis jautājums netiek nostumts mālā. Viņa pilnīgi skaidri mums to šeit pateica visiem, ka priekšlikums būs turpmākajās nedēļās, un šis priekšlikums par sezonālajiem darbiniekiem ir jau tiek gatavots, un tāpēc, man liekas, nevajadzētu vairāk par to debatēt, jo tas vienkārši nav īstā vieta, ja mēs to darītu šeit. Paldies! Mrs. Ernst. Ernstas kundze. So, jetzt geht's. Ja, vielen Dank. Äh. Jā, paldies. Manu Manuprāt, runājot par grozījumu skaitu, daudz mēs vēl neesam nonākuši tajā situācijā, ko mēs visi vēlamies panākt. Mēs arī visi zinām, kādas ir problēmas, mēs ar tām bieži esam saskārušies eh, sarunu gaitā, runa ir arī par piemērošanas jomu, par aptvērumu, un eh, sezonas darbinieki problēma bieži vien netiek ņemta vērā un ir situāciju sarežģīja tas, ka dažādu darba migrantu kategorijām ir paredzētas dažādas tiesības, un kamēr nav šo, šī vienotā tiesiskā pamata, ir uh, problēmas, un uh, šie grozījumi arī liecina par šīm problēmām un arī par augstu birokrātijas līmeni. Otrakārt ir uh, jāņem vērā, uh, kam vajadzētu, ka, kam vajadzētu iesniegt šos grozījumus, un kā būtu tad, piemēram, darba devējs varētu iesniegt šos grozījumus, ja darba devēji varētu kļūt bir, eh, aktīvi un iesaistīties situācijā, viņiem, protams, būtu jāpārvar arī zinām birokrātija, bet uh, es uzskatu arī, ka uh, būtu, tas, tas, tas tomēr būtu diezgan problemātiski. Un darba devējiem un darba ņēmējiem abiem diviem pašreizējā situācija ir apgrūtinoša. Vēl viena lieta, par ko es gribēju atgādināt, ir mēs ceram, ka šis regulējums eh, tiks eh, grozīts arī eh, bezdarba gadījumā. Ir jau priekšlikums, uh, Es, es domāju, ka bezdarba gadījumā ir, darba zaudēšanas gadījumā ir jādod iespēja vēlreiz pieteikties darbā, un šiem cilvēkiem nedrīkst likt vienkārši pamest valsti. Es domāju, ka te ir, te ir jārisina arī problēmas ar darba atļaujām un uzturēšanās atļaujām. Runājot par eh, komisijas eh, priekšlikuma preambulas 19. punktu es, es, es, es esmu diezgan skeptiska un vēlētos apšaubīt tur izklāstīto. Vairāk komentāru nav, no tad mēs uzklausīsim, ko mums teiks padome. Padome, vai jūs gribat izteikties? Muchas gracias, señor presidente. Liels paldies priekšsādātāja kungs par to, ka man devāt vārdu. Mana izteikšanās būs pavisam īsa. Es gribēju vienkārši pārādi pateikt, ka es pilnīgi piekrītu Matjē kundzei. Līdz šim brīdim mēs esam strādājuši ļoti organizētā veidā un konstruktīvi sadarbojoties. Uh, Viņa ir e, ļoti pareizi norādījusi, kur jautājumi mums vēl ir jāatrisina, un mums liekas, ka šiem jautājumiem noteikti nav jābūt par šķērsli nonākt pie vienošanās, kas attiecās uz nodarbinātības komitejas balsojumu. Tad ir jāsaka, ka pēc šī balsojuma mēs zinām, kuri ir tie būtiskie jautājumi šai e, komitejai, nu, un tad sāksim vest pārunas tādā pašā sadarbības garā un un cenšoties pirmajā lasījumā dabūt cauri šo dokumentu. Tas arī ir vienīgais, ko es no padomas prezidentūras puses gribētu teikt. Lielas paldies, Doņas kungs! Nu, tad mēs esam beiguši runāt par šo jautājumu, ja vairāk komentāru nav, tad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tālāk tas ir sastais darba kārtības punkts. Nu, un tagad Tas ir parlamenta nostāja par 2011. gada budžeta projektu ar padomas grozījumiem. Trešā iedaļa - komisija. Tas ir mūsu, tā ir mūsu pirmā viedokļa apmaiņa par 2011. gada budžeta projektu. Un man te ir īsa prezentācija no komisijas, pēc tam mums būs uh, diskusija. 2011. gads būs pirmais gada budžets, kas tiks izstrādāts saskaņā ar Lisabonas līguma procedūru. Viens lasījums parlamentā un padomē. Tas nozīmē, ka parlamentā specializētās komitejas sadarbosies uh, tuvāk ar budžeta komiteju, un tas notiks daudz lielākā mērā nekā iepriekš. Komisija prezentēja savu budžeta projektu 27. aprīlī šogad, un tagad budžeta komiteja pašlaik gatavo um, tā uh, ziņojumu, ziņojumu projektu par komisijas budžeta projektu. Uh, Un uh, uh, referentes uzvārds ir Jedrž, Jedrejevska. Atvainojiet, jūs uzvārds ir tik grūti izrunājums, ka es varbūt kļūdījos lai dotu lībes locekļiem iespēju rēģēt attiecībā uz grozījumiem, š, attiecībā uz šo ziņojumu, tad mums šeit ir pirmā viedokļu apmaiņa. Atsaucas dokuments, kas ir komisijas budžeta projekts, tad ir eh, arī ir mm, darba dokuments, ko es pats esmu sagatavojis attiecībā uz prognozēm 2011. gadam un arī uh, Jedrzejevskas kundzes um, ziņojuma projekts, kas tika nosūtīts Libe locekļiem pagājušajā piekdienā. Grozījumus var iesniegt līdz trešdienai, 12. maijam, līdz pulkstens 12. Tagad mēs uzklausīsim komisijas pārstāvi, Debrūver kungs. Vai jūs esat šeit? Jā, es redzu, ka jūs esat šeit. Nu, lūdzu, tad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs pats atsaucāties uz to, kā e, pašlaik ir svarīgi runāt par īstu prezentāciju un ņemot vērā to, cik ir pulkstens, tiešām mums būtu vajadzētu izteikties ļoti kodolīgi, ņemot vērā to, ka Mums vēl būs iespēja sniegt detalizētāku informāciju par to, kādā veidā mēs darbojāmies pie šī budžeta projekta sagatavošanas. Mēs tātad jums piedāvājam budžeta projektu, kas attiecās uz 115 e, miljoniem. Uh, saistībām no vienas puses un ir 800 miljoni attiecībā uz maksājumiem. Un tad mēs redzam, ka saistības ir paaugstinātas par 4%. Tas viss ir saskaņā ar finanšu perspektīvām, par kurām mēs vienojāmies. Tad, kad šīs finanšu perspektīvas tika pieņemtas budžeta kompetentajās iestādēs, tad tur tika ņemts vērā backloading, proti, kā šī e, skaitļi varētu mainīties tieši budžeta perioda beigās, un tas atbilst tām budžeta projektam, ko jūs redzat uz sava galda. Šis paaugstinājums mēs arī domājam, ka mums ļaus 2011. gadā uh, sekt visas budžeta izmaksas, kas radīsies no Stokholmas programmas īstenošanas, tāpat arī, at, kas radīsies no rīcības plāna īstenošanas. Un Malstrēms kundze jums par to jau runāja. Šis budžeta projekts arī palielina to daļu, kas attiecās uz finanšu perspektīvām, un tas ir apmēram 70 miljoni eiro, ņemot vērā to, ka ir saistīt, paredzētas mazākas saistības attiecībā uz SIS-2. Jautājums, kas, tik, kas rādās un kas rodās, lasot referentes ziņojuma projektu, ir tas, kādā veidā tika ņemtas vērā aģentūra vajadzības. Arī šeit mēs esam pielikuši pūles, cik strikti vien iespējams ievērot finanšu programmu, kas sākumā tika paredzēta. Nauda ir paredzēta tam, lai radītu Eiropas patvērumu biroju. Šī nauda tiek paņemta no bēgļu fonda, un tas nozīmē tikai to, ka uh, bēgļu fonda finanšu līdzekļu palielinājums ir gandrīz nulle, jo nauda no turienes tiks paņemtas dažādām migrācijas politikām. Taču uh, līdz šī gada beigām ar šāda veida budžetu vajadzētu spēt izveidot uh, Eiropas patvērumu bīroju. Tāpat arī mēs paredzam naudu informācijas bīrojiem. Bet, nu, pagaidām par to vēl īsti droši nevar runāt, jo ir nepieciešams vienoties par to starp institūciju līmenī par šādas aģentūras izveidi. Nav, vairāk naudas ir paredzēts arī Eirojustam, tur ir 11% palielinājums, lai Eirojusts varētu u, izmak, apmaksāt visus izdevumus, kas tiem staisās ar jauniem pienākumiem, piemēram, radīt uh, mm, jaun, jaunus tiesnešus. Un, um, kas attiecās uz nākotnes plāniem, tad um, vispirms padomē vajadzētu vienoties par iekšējās drošības stratēģiju, kuru ar kur komisija nāks klajā rudenī. Te es atcaucos uz to, ko teica Malstrēmas kundze. Tā tad iekšējās drošības sistēma, no kuras izrietēs jauni uzdevumi Eiropas policijas birojam. Nu, mēs te visu esam aprēķinājuši saskaņā ar savām vajadzībām Un ņemot vērā to, kā nauda tika izlietota iepriekšējā budžeta projektā, un es arī esmu spiest jums teikt, ka administratīvos izdevumus mēs bijām spiesti ierobežot, kas bija paredzēti dažādām programmām tā, lai ievērotu operacionālu līdzsvaru šajā jautājumā. Nu, lūk, tas bija tik īsi, cik vien es varēju izteikties, kādas ir vadlīnijas mūsu darbā. Protams, ja jūs gribat vēl kaut ko uh, uzzināt, tad es esmu jūsu rīcībā, lai atbildētu uz specifiskākiem jautājumiem, kas varētu rasties viedokļu apmaiņā, kas tuliņ sekos. Paldies! Thank you, Mr. De Bruber. Paldies, De Bruber kungam. Tagad laiks ir uh, komitejas dalībniekiem uzdot jautājumus. Busotil kungs, nē, tad Vandekamp kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu ar sekojošo. Vēlos pateikties par šo sagatavoto darba dokumentu. Tas ir ļoti pārskatāms un skaidrs. Mums kļūst skaidrs, kāda ir situācija šobrīd, bet man ir daži jautājumi par 2009. gadu vēl. Kā es redzu, tad attiecībā uz diviem punktiem netika pilnībā izmantoti līdzekļi drošības pasākumiem, to mēs ar nožēlu varam konstatēt, ja tā tik tiešām ir bijis. Savukārt redzam, ka citām programmām uh, arī nav izmantot visi līdzekļi, bet nav sniegs nekāds skaidrojums, kādēļ tas tā ir noticis. Tas ir saistībā ar uh, VS un uh, SIS uh, sistēmām. Kas attiec uz 11. gadu? tad eh, tautas partijas grupā mēs ar prieku konstatējam, ka budžets eh, brīvībai, drošībai, taisnīgumam tiek eh, palielināts. Mēs uzskatām, ka tas arī ir mūsu grupā nepieciešams. Liela uzmanība mm, pievērsīsim arī tam, kā tiek īstenot Stokholmas programma. Mēs eh, to pieņēmām ar eh, lielu politisko apņemšanos un ir nepieciešams nodrošināt, lai šai programmai būtu pietiekami finanšu līdzekļi, lai to varētu pilnvērtīgi īstenot. Tā kā mēs eh, reaģējam pozitīvi un tik tiešām žēl, ka 2009. gada programmām atvēlētie līdzekļi netika pilnvērtīgi izmantot, bet attiecībā uz 11. gadu mēs ar prieku tad redzam, ka ceram, ka tas tiks izdarīts. Jā, paldies, Džakalīno kungs. Busutel kungs vēlas šobrīd izteikties. Jā, paldies. Es tik tiešām vēlējos to darīt jau iepriekš. Tātad es jau vienmēr būtu vēlējies to darīt, bet es ļāvu mūsu grupas ēnu referentam izteikties pirmajam. Nav jau tā, ka es tik tikko mainīju domas. Tātad, ko es vēlējos sacīt? Tātad es vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu, ko es jau esmu daļēji pieminējis iepriekš Eh, attiecas uz to, kādā veidā notiek diskusijas un mūsu atzinumu pieņemšana par atsevišķu aģentūru budžetu, kas eh, ir mūsu komitejas eh, kompetencē, kā arī Eiropas Savienības programmas, kas ir mūsu kompetence. Tātad, kā es to domāju? Ir pilnīgi skaidrs, ka politiskās debats šajās komitejā, šajā komitejā ir ļoti svarīgs. Uh, bet šis jautājums ir visbūtiskākais, jo bez atbilstošiem finanšu resursiem, kā Vandekam kungs tikko sacīja, tātad, ja šāda resursa nav pieejami, tad mūsu politiskie lēmumi ir bezjēdzīgi, tos nav vērts pieņemt nemaz, ja jau nav līdzekļu to īstenošanai. Uh, Es uzskatu, ka mēs nevaram pieņemt atzinumu par budžetu, ja mēs eh, neturpinām eh, nepārtrauktu kontaktu ar aģentūrām, kas šeit ir eh, minētas, un Mums ir jāmācās un jāuzzina no viņām, ko viņi plāno darīt nākamajā gadā. Kā mēs varam spriest par 11. gada budžetu eh, aģentūrām, ja mēs neesam tikušies ar to pārstāvjiem, neesam minējuši, ko, uzzinājuši, ko viņi vēlas darīt nākamajā gadā. Uh, Tā kā visas aģentūras, kas ir uh, mūsu uh, kompetenci jomā, viņiem ir jāierodas šeit un jāinformē mūs par to, ko viņi taisās darīt nākamajā gadā, un tad mēs varēsim saskaņotāk nostāju pieņemt par budžetu. Tas pats ir attiecināms uz finansējumu programmām, un šeit man ir jautājums komisijai. Komisija mums solīja šī gada sākumā, kad tiks uzskakta pārskatīšana tām, uh, procesam, kā tiek piešķirti līdzekļi solidaritātes programmām mūsu kompetences jomā un kā šie līdzekļi tiek tērēti. Mums ir ļoti svarīgi iegūt detalizētu pārskatu par eh, komisijas sniegto informāciju šajā jomā, jo tādējādi mēs varēsim daudz labākus lēmumus pieņemt attiecībā uz nākamā gada budžetu. Jo neaizmirsīsim, ka mūsu atzinums nonāk budžeta komitejā, bet budžeta komitejā vairāk paļaujās uz mums, lai mēs būtu pieņēmuši pareizo lēmumu par to, kādi, kādam jābūt budžetam nākamajam gadam. Tā kā es vēlos uzstāt priekšsarētāj kungs, izskatot šo lietu, kas būtu jādara ļoti detalizēti, iesaistot attiecīgās aģentūras un noskaidrojot, kā Eiropas Savienības nauda, nodokļu maksātāja nauda, tiek tērēts finansējuma programmās solidaritātes sadaļā. Paldies! Paldies, Rakolīnov kungs! Jā, paldies, priekšsarētāji! Man ir konkrēts jautājums, ko es vēlos uzdot. Tātad, es e, komisārai Malmstrāmai uzdevu vairākus jautājumus, viņu uz visiem neatbildēju, bet šeit es vēlos tad vērsties pie komisijas. Stokholmas programmā, tātad mūsu pieņemtā rezolūcijā, ir atsauce uz solidaritātes atbalstu starp dalību valstīm Eiropas Savienībā kuras eh, saskarās eh, ar problēmām, pārpildītiem cietumiem, kur bieži vien daļa apcietināto ir no trešām valstīm, bet šajā rezolūcijā ir konkrēts priekšlikums, un par šo rezolūciju balsojums bija novembrī, tātad vai ir pietiekami resursi, pietiekami līdzekļi, lai varētu precīzi sadalīt eh, šo finansējumu starp dalību valstīm. Tālāk par eh, narkomāniju. Ņemot vērā atsevišķi ierobežojumus, mēs nevarēsim nākt klājā ar priekšlikumu rezolūcijai plenārsēdē. Līdz ar to es vēlētos noskaidrot, vai ir īpašas normas, kas eh, paredzētas cīņai ar narkomāniju. Ņemot vērā, ka šī programma visdrīz, eh, pavisam drīz beigs darboties. Papa Nikolaukums. Eh, vispirms jautājums komisijai. Es vēlētos lūgt skaidrojumu Mēs šeit diskutējam par 2011. gada budžetu, arī būsu tilkungs par to runāja, ir vairāki grozījumi, un eh, attiecībā šo 2011. gada budžetu, un eh, runājot par līdzekļu paaugstināšanu drošībai un imigrācijas jomam, es vēlētos eh, zināt, vai mēs te varētu tad īsti saprast, kāpēc eh, radās eh, neapsaimnokot līdzekļi, ja dalību valstis eh, tomēr uzņēmās kaut kādas iniciatīvas, vai bija kaut kāda birokrātiski šķēršļi vai citi, kāpēc šie līdzekļi netika apgūti. Un tālāk, es šajā, es šeit darbojos jau aptuveni gadu, daudzi no mums tika ievēlēti pirmo reizi, un uh, Es runājot attiecībā par visām šīm struktūrām un organizācijām, kas ir mūsu rīcībā, kas, kas nodarbojas ar dažādām programmām, mums vajadzētu būt jauki, ja mēs varētu arī droši zināt, pie kā tad īsti vērsties, tātad šī informētība. Tātad, ja nav vairāk komentāru. Tad eh, šobrīd eh, De Brūver kungam, kurš pārstāv komisiju, ir iespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, kā arī uz ierosinājumu, ka mēs varētu rīkot eh, tā šādu tikšanos un uzklausīšanu visām aģentūrām, kas atrodas mūsu komitejas kompetencē tad, lai mēs ne, ne tikai uh, prognozētu ar minēšanu, bet varētu pamatoti spriest par budžeta vajadzībām šīm aģentūrām nākamajā gadā. Lūdzu, Debrūver kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Tā tad Kas attiecās uz 2009. Eh, gada izpildi, jūs jau atbildējāt pats uz šo jautājumu. Kas attiecās uz lielajām informācijas sistēmām, tāda atbilde ir acīm redzama. Kas attiecās uz specifiskām programmām, tad paskaidrojums ir ļoti vienkāršs. Tās ir programmas, kas tiek pārvaldītas tieši un eh, te mēs piemērojam klasisko budžetu pārvaldes sistēmu, izsludinot konkursu un izvēloties projektu no tiem, kas mums ir piedāvāti, un nu, tāpēc es gribētu teikt, ka vienkārši 2009. gads nebija pārāk labs gads, un mēs saņēmām dažādus priekšlikumus, kas vai nu nebija pietiekami kvalitatīvi, vai arī tam, tiem bija citas problēmas, un mēs nevarējām tos izvēlī, izvēlēties. Un uh, Protams, mēs negribam tērēt naudu vienkārši, lai to iztērētu. Mēs gribam to tērēt tikai tad, ja mums ir labs iemesls to darīt, balstoties uz priekšlikumiem, kas mums ir iesniegti. Protams, ka ir vēl arī citi gadījumi, kas te netika pieminēti, īpaši attiecībā uz aģentūrām, un īpaši te būtu jārunā par Frontex, un es domāju, ka tā Izpildu direktoram jau bija iespēja izteikties jūsu komitejas priekšā, un šajā gadījumā bija iespējams kompensēt visu, tādēļ, ka mēs varējām pārnest 3 miljonus, lai. Um, izpildītu to, ko bijām apņēmušies attiecībā uz Frontex, kas attiecās uz specifiskākiem jautājumiem. Piemēram, cīņai pret narkotikām. Tur tika paredzēti 3 miljoni 2011. gada budžetā. Tas ir tieši tāds pats, tieši tāda pati summa, kāda bija paredzēta 2010. gada budžetā, kuru mēs izpildām tagad, kas attiecās uz ieslodzījumu vietu dzīves apstākļiem tad vispārīgā tā doma par ieslodzījuma vietām ir kaut kas, kas tiešām tiek pieminēta Stokholmas programmā, un starp citu, tas bija arī komisijas paziņojumā par šo jautājumu, bet nu te īpaši ir runa par pilotu projektu, un mums noteikti ir nepieciešamas debates ar dalībvalstīm par šo jautājumu. Šim projektam būtu jātiek finansētam no pamatiesību budžeta, kuram mēs esam paredzējuši 13 miljonus 800 tūkstošus eiro, nu tas ir apmēram 14 miljonus eiro, kas atbilst tai pašai summai, kas bija 2010. gada budžetā. Nu, es jau norādīju, ka pagaidām un ņemot vērā to, uh, kādas prioritātes izvirzīja Redingas kundze, kas ir īpaši atbildīga par šīs programmas izpildi, ir skaidrs, ka īpaši tā nauda tiks domātas projektiem, kas attiecās uz personas datu aizsardzību un arī uz um, atgriešanas plānu, īpaši kas attiecās uz pieaugušo nepavadītiem nepilngadīgajiem. Nu, un te mēs arī varējām vienoties par pilotu projektu, kas attiecās uz cietumiem, un tur noteikti mēs varēsim arī šo to paredzēt. Kas attiecās uz Būsutila kunga jautājumu par pašreizējām programmām, piemēram, par solidaritātes programmām, tad šis izvērtējums ir jau sākts, taču rezultāti tiks saņemta tikai nākamā gada sākumā. Es šeit atsaucos uz solījumu, kuru Malsrēms kundze apstiprināja, tad, kad viņa ar jums šeit debatēja šīs pēcpusdienas sākumā, 2011. gadā mēs esam paredzējuši ne tikai solidaritātes instrumentu pārskatīšanu, bet arī vispārīgi ņemot, mēs gribam paziņojumu par solidaritātes veicināšanu un pastiprināšanu starp dalībvalstīm pārvaldot dažādas migrācijas plūsmas jo sistēma, kas ir eksistējusi līdz šim, bija instruments, ar ko mēs strādājam, bet vajadzētu izvērtēt, kā tas darbojās. Jo eh, te, te piemēram, bija runa par Maltu, tad arī Dublinas regula, un es e, baidos, ka rezultāti var būs pārāk vēlu lai mēs par to varētu runāt 2011. gada budžeta ietvaros, kas attiecās uz aģentūru uzklausīšanu, bet, protams, es domāju izpildirektoru uzklausīšanu. Nu, tas, jā, tā varētu teikt, jā, ir jūsu komitejas ziņā. Komisija te ir gatava ar jums sadarboties. Mēs uzklausījām uh, dažādu aģentūru administratīvās padomas pār, pārstāvjus, un es jau jums tikko teicu, ka projektā tiek ņemta vērā gan finanšu perspektīva, gan šo aģentūru vajadzības, bet, protams, tas ir tikai komisijas projekts, un e, tās ir par budžetu atbildīgās iespējas un iestādes, un jūs esat viena no tām, kas pārskatīs šo sākotnējo budžetu projektu. Mēs esam paredzējuši diezgan lielas rezerves naudas iespējas, tie ir 70 miljoni eiro, ja, piemēram, mēs ņem, skatāmies, kas notika pagājušajā gadā ar Frontex, tad šeit notika vienošanās par to, ka vajadzētu palielināt budžetu Frontexam, un tas bija paredzēts lielāks nekā to komisija sākumā bija paredzējusi, ja jūsu komiteja šoreiz gribētu rīkoties ne tikai attiecībā uz Frontex stā, bet attiecībā uz citām aģentūrām, tad, nu, protams, tādas ir jūsu tiesības. Viss, ko es gribēju teikt, kā budžeta priek projekts attiecībā uz āģentūrām. Uh, nu, tas viss ir jādara aprēķinot, kādas izmaksas rodās viņa, viņu darba programmā. Un jāieklausās dažādajās um, administratīvajās padomēs. Man liekas, ka es esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you, Mr. De Bruver. Paldies, De Bruver kungam. Vēl kādi jautājumi, te Kampkungs? Priekšsarētāji, man ir jautājums. Tātad, kā piemērs, varētu teikt, ka Eiropola paredzētie līdzekļi ir saskaņā ar finanšu plānu. Bet eh, tas, vai tas ir eh, paša Eiropola finanšu plāns, komisijas eh, plāns vai kam? Otrs jautājums. Kā tad ir ar budžetu šīm aģentūrām? Varbūt mēs varam uh, pre, precīzi budžetu redzēt šīm aģentūrām. Piemēram, Eiropols prasa tik un tik uh, miljonus, bet uh, saņem tik un tik. Vai varētu šādu informāciju saņemt? Paldies. Devrūverkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nu tad tā. Šī ir finanšu programma, ko pār, eh, pārēdz kompetentā budžeta eh, iestāde. Tas nozīmē arī parlaments tajā skaitā. Mēs līdz 2013. gadam jau pārēdz, esam paredzējuši budžeta projektu līdz pat 2013. gadam. Protams, dažos gadījumos, kā piemēram Frontex gadījumos, šis, šī nauda, kas viņiem tiek piešķirta, jau tagad ir daudz lielāka nekā viņi e, prasīja un tā pārsniedz arī to, kas tika paredzēts, jo e, mēs vienkārši izmantojām naudu, kas bija paredzēta rezerves gadījumiem, mēs esam Frontexam iedavuši daudz, daudz vairāk naudas. Nu, un kā jau es teicu, atbildot uz pirmo jautājumu, ir iespējams, ka uh, nākotnes iekšējās drošības stratēģijas ietvaros varbūt e, būs jautājumi, kas ir jāizlemj šī gada beigās. Piemēram, ja Eiropolam rodas jauna pienākuma 2011. gadā, tad 2011. gada budžeta laikā e, vai pat 2012. gada budžeta laikā mēs par to pārliecināsimies. Bet kas attiecās uz prognozēm, uh, šo aģentūru budžetām, ko izteica komisija savā budžeta projektā, tad, nu, uh, Jūs, priekšsēdētāja kungs, jums jau ir pieredze, jo jūs bieži vien aicināt aģentūru izpildu direktorus, lai veiktu prezentācijas jūsu grupā. Un es domāju, ka viņi arī tagad būs gatavi ar jums sadarboties. Merci. Mr. Busutil. Paldies. Tālāk Busutil kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir jautājums tieši par Frontex, tā kā vairāk reizes ir jau veikta atsauc uz šo aģentūru. Tātad eh, tiek eh, plānots pārskatīt eh, Frontex pilnvaras un tiek minēts, ka viņiem būtu jābūt iespējamam iegādāties vai īrēt savu aprīkojumu, vai komisija ir iekļāvusi finansiālās iespējas nākamajam gadam. Lūdzu, komisija. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies Bustola kungam par jautājumu. Tas, kas ir paredzēts juridiskajā bāzē, ir vienkārši piemērošana. Ja par tekstu nobalsos līdz likumdevējs, tad administratīvā padome pieņemot pro, uh, aģentūras programmu paši izlems, vai viņi grib pirkt ap, uh, aprīkojumu vai grib to īrēt, jo arī tas ir paredzēts juridiskajā bāzē, nu, un tad arī tiks aprēķinātas budžeta izmaksas, rēķinot aģentūras finanšu vajadzības. Tāpēc tas ir uh, projekts, kas norisinās vairākās kārtās. Mums ir jāzina, vai Frontexam šī kompetence tiek piešķirta, un ja tiek piešķirta, tad e, e Frontexam pašam būs jāizlem, vai viņš šo kompetenci vēlas izmantot, un ja jā, tad e, kādu budžetā apmērā. Nu, un Jūs to redzēsiet tajā finanšu aprēķinā, kas ir piešķirts papildināts mūsu projektā. Forward. Labi, ja tas ir viss, tad mēs var, varam virzīties tālāk. Ir laiks jau samērā vēls, un, bet mums ir vēl daži jautājumi jāizskata pirms koordinātoru sanāksmes. Uh, Tālāk mums vajadzētu tikt skaidrībā ar to, kas ir plānots uh, nākamajiem soļiem. Tad zinām, ka uh, Libe komitejas uh, budžeta grozījumiem ir jābūt sagatavotiem pirms vasaras, lai uzreiz pēc vasaras pārtraukuma Libe komitejā tos varētu pieņemt. Un tad eh, sagatavojoties tam, es plānoju sagatavot otro darbu dokumentu ar analīzi un pirmajiem priekšlikumiem mūsu nākamajai sanāksmē. Tātad, ja nevienam nav iebildumu, tad mēs ejam tālāk pie septītā darba kārtības punkta interneta pārvaldība. Turpmāk veicamie pasākumi. Tātad eh, atzinumu sagatavoja Stavros eh, Lambrinīdis kungs. Lūdzu padalieties ar mums eh, ar savām idejām. Tātad atzīmēšu, ka grozījumus eh, var iesniegt līdz 14. maijam. Tās tad eh, ceturtdien. Nē, labos jau priekšsarētājs piekdien. Lambrīnīs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Tātad šeit mēs runājam par uh, Eh, Rūpniecības komitejas eh, ziņojumu. Tātad eh, šeit ir runa par internetu pārvaldību. ICAN organizācija strādā pie tā, lai risinātu dažādas jautājumas ar internetu adresēm un Es te neiedzināšos tehniskās detaļās, te ir vairākas lietas, kur ir iespējams uzlabot, tad ir dažādi priekšlikumi eh, ar ICAN starpniecību uzlabot eh, internetu pārvaldību. Tomēr ņemot vērā, ka mūsu komitejas atzinumam jākoncentrēs vairāk uz mūsu kompetenci, jo mēs ar šiem jautājumiem, tad es vēltos pievērst jūsu uzmanību uz pirmajiem trim rinkopām. Uh, un eh, mums vajadzētu arī savu atzinumu paust šajā Rūpniecības komitejas eh, atzinumā, ziņojumā. Tātad eh, mums vajadzētu balstīties uz mūsu iepriekšējiem ziņojumiem, tā skaitā uz manis sagatavoto, tāpat arī starpvaldību pārunu procesā panāktajiem vienošanām, tātad Mēs vēlamies, lai tiktu garantēts un nodrošināts, ka uh, in, piekļuvi internetam tiek uzskatīta par vienu no pamattiesībām. Uh, tāpat arī eh, cenšoties apkarot uh, analfabētismu un cilvēku atstumtību. Tāpat mēs vēlamies arī nodrošināt privātsfēras aizsardzības pasākumus, sas, jo dažkārt uh, šādi jautājumi tiek risināti tieši augšupvērsti virzienā. Un mēs arī prasītu tādu jautājumu, ka kontroles, cenzūras un citi pasākumi tiktu ierobežoti tikai un vienīgi absolūtākās nepieciešamības gadījumiem. Un treškārt es tad pieminu arī diskusijas par interneta tiesību, eh, tādu hartu eh, vai deklarāciju. Eh, katrā ziņā nav nekas varbūt ļoti revolucionārs, bet šajā ierobežotajā apjomā, kas mums ir pieejams rakstzīmes ziņā, uh, tad centos eh, izcelt eh, svarīgākos aspektus par to, kā mēs skatāmies uz eh, internetu pārvaldību. Paldies, priekšsarētāji! Paldies Lambrinīdis kungam par šo prezentāciju ISO. Tagad kolēģiem iespēju jau izteikties Foskungs. Paldies! Internet nozīme neapšaubām ir pieaugusi un sasniegusi tādu situāciju, kas, eh, kad, kad tā attiecas uz visu ekonomiku un ir, ir nozīmīga gan izglītības jautājumos, gan eh, informācijas jautājumos, gan arī saziņā kā tādā. Un eh, tā ietver sevi arī daļēji drošības aspektus, tāpēc arī varētu pat teikt, ka internets ir nākotnes medijs. Taču ir jānorāda, ka ir, ir izveidojusies tāda sava veida infrastruktūra, un ja mēs to salīdzinām ar citām infrastruktūrām, piemēram, valsts eh, pārvaldes iestāžu jomā, internetu, internetu vajadzētu aplūkot arī eh, tādas valsts pārvaldes kontekstā un domāt par efektīvu un no krīzes pasargātu pārvaldi. Tad jautājums ir, kā mēs eh, pašreizējā situācija arī varētu mm, šo aspektu attiecināt uz aiken sistēmu. Internets arī ir, ir, ir jāregulē tiesiski un, un te ir jārunā arī par tādu kā informācijas pašnoteikšanos un jāņem vērā visas puses, kas te piedalās, tāpēc ir jāuzdod jautājums par to, kā mēs eh, īsti domājam ieviest šo interneta regulējumu, kā, kā, jā, kā atrast līdzsvaru starp brīvību internetā, kas, protams, ir laba lieta, un nepieciešama novilkt eh, robežu starp šīm brīvībām un eh, individu pamatiesībām. Un ir eh, jāprecizē un, un, un, un jānosaka tas, ka šī brīvība nav bez robežām un ka vienmēr ir punkts, kur sākas citu cilvēku tiesības. Es labprāt pievērstos sastajam, septītajam piemēram ziņojumā, uh, protams, ir zināmā vērā vajadzīga tāda uzraudzība, jo pret, pretējā gadījumā te būs runa par kriminālām lietām, bet es gribētu pievērsties eh, sestā punkta formulējumam, tas man īsti neapmierina, un eh, no, no tiesisko interešu viedokļa, un septītais punkts. Eh, mm, runa par to, ka eh, nepilngadīgo aizsardzība varētu jā, būt jāprobežo ar minimumu, man eh, nešķiet īsti tāds visaptverošs punkts. Paldies, Jegulino. Kungs. Jā, paldies priekšsarētājs, izteikšos pavisam īsi. Viss šis temats eh, par internetu saistās ar veselu virkni jautājumu. Un es piekrītu ja referentu paustajiem viedokļiem, bet man ir daži ierosinājumi. Nav nekādu šaubu, ka interneta pārvaldība prasa to, ka cilvēkam ir jāaptver savu atbildību gan privātajā, gan publiskajā jomā. Un tas pats ir pilnīgi skaidrs, ka internets ir ļoti svarīgs šobrīd un eh, riskam pakļaut cilvēki ir eh, visapkārt, un mēs nerunājam tikai par bērniem. Tad azartspēles, piemēram, internetā vairāk, eh, vairāk jautājumu jau tieši par šo tematu ir tikuši iesniegt parlamentam lielāka aizsardzība nepieciešama riskam pakļautajām personām, tātad eh, tas ir nepieciešams un to vajadzētu iekļaut kā daļa no šī priekšlikuma. Paldies, Bronskungs, tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Internets ir šis iespēju vienādotājs uh, starp valsts nodrošināto sistēmu kapitālismu un uh, eh, šīs uh, fakts ir bieži vien netiek ņemts vērā. Ir skaidrs, ka internets tiek izmantots arī noziegumiem, visdažādāko veidu noziegumiem, gan bērnu pornogrāfijai, gan eh, narkotiku tirzniecībai un citiem. Tomēr internetu pārvaldību eh, nevajadzētu izmantot, lai eh, īstenot cenzūru. Un, un valsts, kas to dara, seko tirānisku un despotisku valdību uh, pagātnē pēdās. Paldies, Tavares kungs! Jā, pavisam īsi vēlējos pateikt, ka mēs e, kopumā atbalstam šo atzinumu. Izskatās, ka ir salikti pareizie uzsvari uz šādu daudzpusējo pieeju internetu pārvaldībā, it īpaši tādās organizācijās kā ICANN. Un īpaši uzmanību jāpērš šeit ar demokrātiju, protams, un ēnu referents, nemžēl nevarēja šeit ierasties, bet es vēlos paust mūsu grupas atbalsts, un mēs iesūtīsim arī savas grupas idejas, bet katrā ziņā kopumā mēs atbalstam šo atzinu. Paldies! Paldies! Citu komentāru nav. Lambrinīdas kungs, lūdzu. Jā. Yeah. Paldies! Man tiešām prieks eh, dzirdēt, ka visi tik interesēti šajā jautājumā. Bet eh, šajā atzinumā netiek runāts par vispārēju pieeju internetam, bet gan konkrēti par tā pārvaldību kas attiecas uz eh, atsevišķiem minētajiem punktiem, ko šeit kolēģi nosauca. Tad šeit mēs runājam par rūpniecības eh, komitejas ziņojumu, nevis par manu atzinumu. Tā kā ne jau mans atzinums ir tas, par ko mums ir jāsvērš, bet gan eh, tas eh, ziņojums, ko ir Rūpniecības komitejas sagatavojusi. Es esmu pieminējis savā atzinumā vairākus šos apzīmējumus, bet ļoti vispārīgi, kā mēs to parasti darām. Uh, Ja mēs taču nevēlamies eh, tādu nepamatotu uzraudzību ieviest, tāpat arī nevēlamies eh, panākt to, ka šādi eh, pasākumi būtu kas cits, kā vien absolūti nepieciešami. Tā kā tik tiešām man prieks par izteiktajiem komentāriem, tie, kas attiecas uh, uz manu atzinumu, tā es eh, labprāt eh, sagaidu arī grozījums. Ja jūs vēlaties eh, tos iesniegt, tad lai jūsu birojs sazinās ar manējo vai varbūt vērsieties tieši pie manis. Mums ir pāris dienas laika apspriest tos pirms iesniegt, lai nodrošinātu, ka mēs varam tos pilnā mērā atbalstīt. Uh, Bet, ja laiks tam nav, tad, eh, protams, eh, gaidīšu šos eh, priekšlikumus un centīšos iestrādāt tos. Paldies! Paldies Lambrinīdis kungam! Paldies visiem, kas palīdzēja šo jautājumu tik Eh, veiksmīgi un ātri izskatīt. Es atgādināšu, ka termiņš grozījumu iesniegšanai ir piekdiena 14. mājas līdz 12. Ejam tālāk, 8. punkts. Es atgādinu, ka 9. un 10. Eh, darbkārtības punkts ir atlikts. Līdz ar to astotais ir pēdējais šodien izskatāmais jautājums pirms koordinātoru sanāksmes. Tātad tas ir par nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi un Norvēģiju par dažu padomes lēmumu 2008 615 Tieslietu un iekšlietu padoms un padoms lēmumu 2008 616. Tā pati Tieslietu iekšlietu padome. Tātad par šo noteikumu piemērošanu. Tātad eh, mēs uzklausīsim eh, referentu eh, Busutilkungu, bet es vēlos atgādināt, ka mums bija pirmā viedokļa apmaiņa jau par šo jautājumu 7. aprīlī un vēlos jūs arī informēt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir tāpat 14. mājas 2012. Ņemiet eh, vērā, ka eh, līgumu nav iespējams grozīt, bet saskaņā ar parlamentu iekšējiem noteikumiem grozījumus var iesniegt eh, leģislatīvajā priekšlikuma projektam, bet tikai un vienīgi tad, ja tie attiecas uz procesuālajiem aspektiem. Tā kā šobrīd uzklausīsim Busutilkungu kā referentu, un tad būs iespēja deputātiem izteikties. Busutilkungs, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, lai palīdzētu atgūt eh, nokavēto, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Šis tiešām ir tās tehnisks jautājums, kur mums vairāk ir, vai mazāk ir jāsaka jā vai nē attiecībā uz uh, minēto lēmumu vai pareizi sakot, šo lēmumu atsevišķu noteikumu piemērošana. Un šie lēmumi jau ir spēkā Eiropas Savienībā, piemēram, terorismu apkarošana, pārobežu sadarbība un līdzīgi jautājumi. Kā jūs pareizi minējāt, mums jau ir bijusi pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu, un tajā mēs lēmām, ka ir tiešām svarīgi abām iesaistītām valstīm, bet arī mums, Eiropas Savienībā, ir svarīgi, lai Islanda un Norvēģija palīdzētu mums cīnīties eh, pret nozīdzību un pret terorismu. Kā jūs to zināt, kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā mums ir uh, piekrišanas pilnvaras, e, tātad mēs varam teikt jā vai nē, un tikai pēc tam šāds e, nolīgums var tikt apstiprināts un attiecīgi stāties spēkā. Tā kā mans ieteikums ir pavisam vienkārši, es iesaku kolēģiem, e, ka mēs teiktu jā šim nolīgumam jo tas ir svarīgs ne tikai Islandai un Norvēģijai, bet arī mums Eiropas Savienībai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Busutelkungs! komisija, prezidentūra, padomes, vai kāds vēlas izteikties? Kāds cits kolēģis varbūt? Kurš vēlas izteikties par šo jā priekšlikumu, ko paud Busutilkungs? Ja nē, tad varam iet tālāk pie, jautā, pie punkta citi.